Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their seats? Labvakar, dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai varētu uzsākt uzklausīšanas procesu saulēcīgi. Laika grafiks ir ļoti strikts, tādēļ lūdzu ieņemiet savas vietas un, ja vēlaties turpināt sarunas, tad dariet to ārpus zāles. Lai mūsu visu uzmanība būtu pievērstā Uh, amat kandidātām. Tātad sveicu jūs visus šajā publiskajā uzklausīšanā un mūsu komitejas vārdā īpaši gribu sveikt Mimicas kungu, kurš uh, ir nominēts uh, par starptautiskās sadarbības un attīstības uh, komisāru. Jaunā komisija tiks eh, vēlēta atbilstoši 118. Eh, punkta noteikumiem un 16. panta eh, un 16. pielikuma kārtībā, kā to nosaka mūsu kārtības rūlis. Parlaments izvērtē komisāra amata kandidātu izpratni par viņu mm, kompetenču jomu un komunikācijas prasmēm. Un šovakar mēs to arī darīsim. Vēlējos visiem norādīt, ka eh, šī sanāksme ir publiski um, pieejama un tā tiek raidīta. Um, mūsu parlamentu mājaslapā caur uh, Eiropas satelītu. Šovakar tulkojums tiek nodrošināts 22 oficiālajās valodās. Kolēģi, lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku, bet nerunājiet pārāk ātri, lai tulkiem būtu iespējams izsakot jums. Un lūdzu, kad esat beiguši runāt, izslēdziet savu mikrofonu. Komisāra amat uh, kandidāts uh, saņēma jautājumus rakstiski. Rakstiskās atbildes ir izdalītas visiem deputātiem un ir pieejams šeit zālē. Un tagad es paskaidrošu, kāda būs šī vakara procedūra. Vispirms komisāra amata kandidāts eh, sāks ar savu uzrunu ne ilgāk par 15 minūtēm. Galvenā uzklausīšanas daļa sastāvies no 45 jautājumiem, ko uzdos deputāti. Pirmajā raundā Eh, runās viens pārstāvs no katras politiskās grupas. Šie jautājumi nedrīkst būt garāki par vienu minūtu, un komisārām at kandidātam būs pusotra minūte atbildēji. Pēc katra no šādiem jautājumiem ir iespējams uzdot eh, vienu papildus jautājumu 30 sekundžu laikā, un tad komisāram at kandidātām būs viena minūte atbildēji. Visi pārējie jautājumi var tikt uzdot tikai vienu minūtu, un lūdzu, kolēģi, ievērojiet šo laiku. Atbildi nedrīkst būt garāk par divām minūtēm. Bez tam būs divi jautājumi no divām uzaicinātajām komitejām. Tas ir ārlietu komitejas un starptautiskās tirniecības komitejas. Tātad šie deputāti runās pēc politisko grupu koordinatoriem, un pēc tam būs runātāji no politiskajām grupām. Tāda ir kārtība, kādu mēs ievērosim. Es ceru, ka viss noritēs raiti un gludi, un es aicinu jūs ievērot klusumu. Mīmets kungs, vārds jums 15 minūtes, neilgāk lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels gods uzstāties jūs priekšā kā starptautiskās sadarbības un attīstības uh, komisāra amatkandidātam. Attīstības politika veido ārējās rīcības neatņemām sastāvdaļu Eiropas Savienībā. Tās galvenais mērķis ir samazināt un ilgtermiņā izskaust nabadzību. Tā ir politika, kas domāta cilvēkiem, kas balstīta uz solidaritāti, kas ir arī viena no Eiropas pamatvērtībām. Solidaritāte ar cilvēkiem cilvēkiem, kur iztiek ar mazāk nekā eiro dienā. Uh, un kuri riskē zaudēt dzīvības, lai sasniegtu Eiropas krastus, laivās, kas bieži kļūst par viņu zārkiem, solidaritāte ar sievietēm, kas kļūst par seksuālās vardarbības upurēm, ar individiem, kur tiek vajāti tādēļ, ka viņi ir minoritāšu pārstāvi, kā arī ar bērniem zaldātiem. Attīstības politikas eh, mērķis eh, ir eh, partnerībai, un tā ir balstīta uz savstarpējām interesēm. Kad tirzniecības uh, plaukst un zeļ un biznesa vide tiek uzlabota, tā ir iespēja Eiropai. Eiropas uh, Savienībai ir ļoti labi panākumi attīstības politikas jomā. Tā kopā ar savām dalību valstīm ir pasaules lielākais donors, notrošinot vairāk nekā pusi no visa attīstības atbalsta. Eiropas Savienība ir nozīmīgākais tirniecības partners attīstības valstīm, kā arī galvenais avots, no kurienes nāk jaunās tehnoloģijas, inovācijas. Tā ir vadošais spēlētājs politikas eh, koherences veidošanā attīstībai. Ja es tikšu apstiprināts savā amatā, tad es apņemos izmantot visu savu pieredzi, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība saglabā savu vadošo lomu ilgspējīgas attīstības veicināšanā. Šāda līderība ir kritiski izšķiroša diviem nākamajiem strateģiskajiem procesiem, kas noteiks attīstības politiku nākamajā dekādē. Tas ir darba kārtība laikam pēc 2015. gada un sarunas uh, par pamatietvaru pēc Kotonu procesa. Galvenā prioritāte ir ambicios um, pasākumu ietvars laikam pēc 2015. gada. Patreizējie tūkstošgads attīstības mērķi ir uzrādījuši ļoti veiksmīgu progresu. Šodien arvien mazāk cilvēku iemieg izsalkuši, mazāk bērnu mirst no ārstējamām slimībām un arvien vairāk bērnu, it īpaši meitenes, uzsāk mācības skolā. Mēs varam lepoties ar šiem sasniegumiem, bet mēs nedrīkstām samierināties ar sasniegto. Varbūtība, ka sieviete mirs dzemdībās, ir 29 reizes lielāka nekā Eiropā. Apmēram 750 miljoniem cilvēku pasaulē nav pieejams higienisks un drošs dzeramais ūdens. Vairāk nekā 3 miljonu bērnu joprojām mirst tādēļ, ka nesaņem pietiekam pārtiku. Lai arī Āzija un Latīņa Amerika uzrāda visai labus rezultātus, subsahāras Āfrika atpaliek un 120 miljonu vairāk cilvēku dzīvo absolūtā nabadzībā nekā pirms 20 gadiem. Pasākumiem laika posmām pēc 2015. Eh, gada ir jāveicina ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība. Jaunajiem pasākumiem ir jāļauj atrisināt sociālās, ekonomiskās un vidas problēmas, panākot arī optimālo līdzsveru starp šīm trim jomām. Ir pilnībā jārespektē cilvēktiesības, vienlīdzība, demokrātiskās vērtības, tiesiskums, kā arī jānodrošina miers un drošums. Tas būs liels izaicinājums nodrošināt visus šos trīs aspektus vienotā ietvarā, kas attiektos uz visām valstīm, gan trūcīgajām, gan bagātajām, bet tas ir uzdevums, kas mums jāpaveic. Jaunais pasākuma ietvers piedāvā mums unikālu iespēju labāk palīdzēt attīstības valstīm, veidojot ilgtspējīgas un iekļaujošas sabiedrības, vienlaicīgi pašām uzņemoties atbildību par savu attīstību lielākais labums, ko izdarīt savam līdzcilvēkām, ir nevis dalīties savā bagātībā, bet norādīt viņām uz viņa bagātību. Svarīgākais elements šajā pēc 2015. gada procesā būs attīstības finansējums un pasākumu tā ieviešanā. Es pilnībā piekrītu ar ievēlto prezidentu Junkerkungu, ka visām dalību valstīm ir jāinvestē vismaz 0,7% uh, no iekšzemes koprodukta attīstības palīdzībā. Dalību valsts ir apņēmušās sasniegt šo mērķi līdz 2015. gadām, kas diemžēl šķiet patreiz nav sasniedzams. Atzīstot Eiropas ekonomikas problēmas pēdējos gados, es tomēr gribētu aicināt dalību valsts pildīt šos solījumus jaunajā ietvarā. Lai šīs palīdzības ietekme būtu maksimāli efektīva, mums ir jālab, jākoordinē labāk donoru palīdzību. Nav jākompensē oficiālais valsts atbalsts, bet tas ir jāpapildina. Bez tam mums ir jāpalīdz partneriem uh, papildināt un labāk izlabot, izmantot savus nacionālos resursus. Mums ir jāizmanto inovatīvu finanšu instrumenti un jāiesaista citi potenciālie attīstības partneri, veidojot ilgtspējīgu izaugsmu jauniem ietvaru pasākumiem ir jāiesaista uzņēmumi, pilsoniskā sabiedrība un iedzīvotāji, un tikai veidojot globālo partnerību, kur visi dalībnieki spēlē vienlīdzīgi, ir risinājums šai situācijai. Visbeidzot, mums ir jāsaglabā sava vadošā loma globālās solidaritātes veicināšanai un nodrošinot iekļaujošu un ilgtspējīgu nākotni visiem. Man otrā prioritāte būs uzsākt un vest sarunas par ietvaru pasākumiem pēc Kotonū procesa un veicināt mūsu pa, uh, partnerattiecības ar Āfriku. Patreizējais Kotonū nolīgums ir visaptverošākais ziemeļu dienvidu nolīgums pasaulē. Jautājums nav par to, uh, vai uh, šī reģiona valsts mums ir svarīgs. Tās ir vairāk nekā jebkad, bet jautājums ir, kā vislabāk veidot sadarbību nākotnē jaunajām ietvarām būs jāpielāgojas jaunajām realitātēm. Tas nevar nozīmēt vienkārši iepriekšējās tendences turpināšanu. Šīs grupas uh, valstis jau ir reaģējušas, un mums ir jādara tas pats. Šajā līgumā ir iestrādāti pamatprincipi tādi kā pamattiesību un vērtību vērtēšana, un mēs ņemam vērā konkrēto situāciju konkrētās valstīs un reģionos. Mums kopā ir jārunā par to, kā attīstīt tālāk savas partnerattiecības. Kā pirmais solis būs plašs konsultācija un dialogu process tuvākajos gados. Mana trešā prioritāte būs uzlabot politikas konsekvence pasauli arvien vairāk kļūst vien, pasaulē valsts kļūst visvairāk vairāk atkarīgs vien no otras. Lielāka konsekvence un saskaņotība starp mūsu iekšējo un ārējo politiku ir obligāts priekšnosacījums. Sadarbība, ko piedāvājam mūsu partneriem, uh, Tai ir jāiet tālāk nekā vienkāršai palīdzībai. Tā ir jāatver tādas jomas kā zinātne, veselība, izglītība, jaunatnes jautājumi, darba spēka mobilitāte un daudz vairāk. Uh, Eiropas Savienībā mums ir jāpārdomā tas, kā mēs realizējam savu politiku. Ievēltais prezidents Junkers ir līdz lielu uzsvaru uz to, ka ir jāpastiprina politikas koherence komisijas ietvaros, jaunās komisijas struktūra un līgums par darba metodēm ar augsto pārstāvu viceprezidenti un komisāriem var uh, ļaut mums labāk izmantot mūsu potenciālu, nodrošināt sinerģiju starp dažādām rīcību politikas jomā, un es došu arī savu ieguldījumu šajā procesā. Attīstības politikai ir jāstrādā nevainojumi kopā ar kopējo ārējo un drošības politiku, ar humāno palīdzību, tirzniecības migrācijas politiku, un tās ir tikai dažas no rīcību politikas jomām. Ja es tikšu apstiprināts amatā, tad es darīšu visu, lai uh, turpmāk arī uzlabotu politikas konsekvenci, koherenci attīstībai, cieši sadarbojoties ar augsto pārstāvu viceprezidenti. es raudzīšos, lai attiecīgās iniciatīvas uh, tiktu ļoti rūpīgi uzraudzītas, un es noteikti uzsākšu ļoti saulēcīgas diskusijas un dialogu ar saviem komisāriem kolēģiem ikreiz, kad tiks veidotas jaunas iniciatīvas. Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, 83% no eiropiešiem uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt cilvēkiem attīstības valstīs. 61% pat uzskata, ka šī atbalsta palīdzība ir jāpalielina, un 70% eiropiešu uzskata, ka palīdzot attīstības valstī, mēs palīdzam paši sev. Mums sabiedrībai nepārtraukti ir jāparāda un jāpierāda, ka attīstības politika darbojas. Līdz ar to mums mūsu kolektīvie rezultāti ir jāpadara atpazīstamāki un redzamāki. Ir svarīgi parādīt, ka ik viens eiro, ko mēs investējam, nes atdevi. Nākamais gads ir Eiropas attīstības gads, un tā ir ideāla iespēja uzturēt ciešāku saikni ar mūsu pilsoņiem un paskaidrot viņiem, kā šī attīstības politika palīdz arī mums, priekšsētājs kundz, godātie deputāti. Ja tikšu apstiprināts amatā, tad es noteikti raudzīšos, lai sadarbība ar parlamentu būtu nepārtraukta, tādējā dodot ieguldījumu struktūrētam dialogam Šāds dialogs būs ļoti svarīgs, lai Eiropa veiksmīgi varētu ietekmēt to, kā veidojas pasākumi laika posmam pēc 2015. gada, un lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī un aizstāvētu vienotu nākotnes redzējumu. Un es strādāšu ar jums kopā šo ambiciozo mērķu sasniegšanai. Paldies! Paldies Mimicas kungam! un gribu pateikties arī, ka ievērojot jums atvēlēt uzstāšanās laiku. Tagad sāksim jautājumu raundu. Un vispirms Stiers kundze no Tautas partijas grupas lūdzu. Sēdnice, gospodine Mimica, sami ste spomenuli da ukoliko budete potvrđeni. Priekšsēdētājs kundze Mimicus kungs, jūs pats teicāt, ka ja jūs tiksit apstiprināt šai amatā, jūsu galvenais, viens no galvenajiem uzdevumiem būs vest sarunas par jaunu globālu attīstības uh, programmu pēc 2015. gada. Un uh, uh, runājot par uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem, tādu ir daudz. Es gribētu zināt, kuras prioritātes jūs izvēlēsieties kā galvenās. Paldies. Jā, šāds jautājums, kas tiek uzdots manā dzimtā valodā, dod man iespēju uz to atbildēt arī manā dzimtajā valodā. Un uh, sarunu uh, noslēguma posms ir uzsācies, tiek noteikti uh, attīstības mērķi, un Eiropas komisija šajā procesā ir spēlējusi būtisku lomu. Mēs esam sagatavojuši dokumentu projektus, kas uh, Uh, būs pamats uh, sarunu pabeigšanai. Runājot par ilgspējīgas attīstības mērķiem, es ceru, ka man būs uh, iespēja piedalīties šajā procesā. Manuprāt, šie, šo mērķu skaits ir jāsamazina. Ja ir pārāk daudz mērķu, tad mēs sadrumstalojam savu darbību Un tiešām ir ļoti svarīgs uzdevums izveidot attīstības programmu. Es ceru, ka šī nostāja tiks formulēta līdz gada beigām sadarbībā ar dalību valstīm. Un ka būs iespējams mazāk mērķu un mēs uh, konkrētus mērķus tā pašā laikā izvirzīsim, kas būs saistīti ar konkrētiem pasākumiem, kas jāveic nākotnē. Paldies! Liels paldies par sniegto atbildi. Saka, Stiera kungs, manuprāt, jums tiešām būs ļoti daudz darāmā, ja jūs vēlaties uh, uzsvērt uh, vienus mērķus un atteikties no citiem mērķiem, tad šī izvēle nebūs viegla. Vai jūs varat mums tagad apsolīt, ka šajā procesā jūs uh, konsultēsieties uh, ar mūsu komiteju un ar Eiropas parlamentu? Vēl viens papildu jautājums runājot par uh, sarunu vešanas stratēģiju, vai jūs varēsiet rast arī globālus partnerus, lai varētu veiksmīgi šīs sarunas pabeigt. Paldies! Saka Mimits kungs, jā, mūsu priekšā uh, stāv uzdevumi, ko es uh, vēlētos uh, sasniegt. Tātad ir visām, uh, visiem sarunu partneriem jāvienojas par, par noteiktiem principiem. Ir jāuzlabo pirmkārt pārvaldība, jānodrošina cilvēku tiesību ievērošana. Es uh, uzskatu, ka pašreizējais dokumentu projekts neatbilst tam, uh, uh, ko vēlas redzēt Eiropas komisija un Eiropas eh, parlaments. Tālāk um, eh, dīkuma projek, eh, dokumentu projektā par finansējumu attīstības mērķu sasniegšanai, es domāju, šeit ir jābūt konkrētākiem. Eiropas Savienība un dalību valstis joprojām tām ir jāuzņemas līdera loma, lai panāktu skaidru mērķu noteikšanu, un es darīšu visu, kas man spēkos, lai šo mērķi sasniegtu. Eiropas parlamentē šai procesā būs īpaša loma, es arī gaidu no jums, no jūs parlamentu ziņojumu par attīstības mērķiem. Paldies! Tagad vārds Līdz kungām no sociālistu un demokrātu grupas. Labvakar, paldies par uh, jūsu runu un paziņojumiem. Pašreizējā ebolas krīze, kas plosās Āfrikā, liecina, ka reakcija ir nākus pārāk vēl, ka trūkst koordinācijas. Mums trūkst spējas uh, cīnīties ar epidēmijā. 2010. gadā Eiropas Savienība pieņēma uh, priekšlikumus, apstiprināja priekšlikumus par uh, visaptverošu veselības aprūpi. Vai jūs esat paredzējis ierosināt rīcības programmu Zemsahāras Āfrikas valstīm, kur ir augstākais mirstības līmenis pasaulē, vai būs paredzēta arī ārkārtas uh, reakcija un koordināta rīcība e, tādu epidēmiju gadījumā kā ebola? Un uh, tāpat ir nepieciešams piesaistīt donors un nodrošināt valsts sadarbību, lai mūsu akcija nebūtu sadrumstalota. Paldies! Liels paldies par šo jautājumu! Uh, Ebolas uh, epidēmija un ar to saistītā krīze šajā situācijā mūsu galvenais mērķis ir ierobežot uh, šīs infekcijas izplatību, nevis izolēt valstis, kurās šī epidēmija plosās. Varbūt mūsu reakcija šajā brīdī ir vairāk saistīta ar humāno, uh, humānās palīdzības sniegšanu jo humānā palīdzība šajā brīdī arī ir visvairāk nepieciešama. Tā pašā laikā šis ebolas uh, uzliesmojums uh, norāda, ka ir nepieciešams domāt par to, kā saskaņot uh, palīdzības uh, un attīstības politiku, lai tā būtu konsekventa pieredze, ko mēs gūstam no šīs krīzes pārvarēšanas, palīdzēs Eiropas Savienībai nodrošināt lielāku saskaņotību savā rīcībā. E, runājot par finansu palīdzību par 180 miljoniem eiro, kas ir piešķirta, piešķirti dažādu veida palīdzības pasākumiem skartajās valstīs. Uh, vienlaikus ir uh, nepieciešama arī nefinanciāla palīdzība nosūtot uh, palīdzības sniedzējus uz vietām un medzīnas darbiniekus, un tāpat ir jāīsteno koordinācija ar citiem palīdzības sniedzējiem un citām iesaistītajām pusēm. Paldies! Tagad papildu jautājumu. Seksuālās un reproduktīvās veselības tiesības ir saistītas ar dažādām problēmām, piemēram, bērnu mirstība, cīņa pret HIV aids, eh, tiesības uz pašnoteikšanos un sabiedrības neaizsargātāko locekļu aizsardzību. Tāpat tas ir saistīts ar ekonomikas attīstību. Vai jūs uzskatāt, ka šīm tiesībām ir jābūt iekļautām veselības aprūpas un valdības politikā un ka ir jāstiprina cilvēku tiesības arī šajā jomā? Paldies! P izstrādājot uh, mūsu pasākumus, Uh, lai sniegtu atbalstu attīstības valstīm un veicinātu attīstību, Eiropas uh, komisija ir uzsvērus, ka veselības aprūpas nozarei ir ļoti uh, svarīga nozīme šajā palīdzības sniegšanā. Ir jāveido integrējoša veselības aprūpes sistēma, kas nodrošinātu veselu, veselības aprūpi visiem iedzīvotājiem attīstības valstīs. Tas ir mūsu mērķis. Un uh, šī uh, rīcības programma pēc starptautiskās konferences uh, par iedzīvotāju pieaugumu un attīstību. Šī konference notika Kairā 1994. gadā. Daudz uzmanības tiek veltīts veselības aprūpas pasākumiem. Šis aspekts joprojām būs svarīgs Eiropas attī sadarbības un attīstības rīcības programmā. Paldies, komisāru kandidāts. Tagad vārds Bentam Luke no. EKR grupas. Sēdētais kundze runāšu vācu valodā. Komisāra kandidāta kungs, gribēju uzdot jums jautājumu, kā jūs redzat šajā jaunajā amatā attīstības uh, atbalsta politika tiek veikt īstenot gan dalību valstu, gan Eiropas Savienības līmenī saskaņā ar subsidiaritātes principu Eiropas Savienībai ir jāveic tikai tie attīstības politikas pasākumi, ko nav iespējams labāk veikt dalību valstu līmenī. Vai e, jūs varētu minēt konkrētus piemērus par tām jomām, kur Eiropas Savienība var labāk īstenot attīstības politiku nekā dalību valsts? Lūdzu, miniet konkrētus piemērus. Un vēl viens jautājums, kurš ir saistīts ar pirmo jautājumu. Jūs norādījāt, ka vēlaties samazināt m, mm, izvirzīto mērķu skaitu attīstības politikā. Vai esat pārredzējis, ka tie mērķi, kas netiks saglabāti, tiks um, uzskatīti par uh, subsidiaritātes uh, politikas uh, sastāvdaļu un par kādiem konkrētiem mērķiem jūs šeit runājat. Paldies. Man attīstības politika un it īpaši ilgtspējīgas attīstības politika ir politika, kas ir cieši saistīta ar subsidiaritātes tiesībām, kas ir dalību valstīm. Ja mēs runājam par mūsu attīstības politikas saskaņotību, tad es e, šeit domāju ne tikai saskaņotību starp dažādiem Eiropas Savienības dienestiem no attīstības viedokļa, politikas viedokļa, bet es runāju arī par e, sadarbību un koordināciju starp dažādiem e, donoriem dalību valstīs šajā kontekstā ir īpaši runājot par uh, ilgspējīgas attīstības uh, konferenci, uh, kas ir paredzēta Eiropas Savienībai, ir jāizstrādā koordinēta pieeja attīstības mērķu noteikšanai un uh, un uh, nākošās desmit, nākošo desmit gadu attīstības programmas izstrādes. Es nedomāju, ka subsidiaritāte ir kaut kas nošķirs no Eiropas attīstības politikas. Šeit ir daudzas iespējas sadarboties un koordinēt pasākumus starp Mm, palīdzības sniedzējiem, un eh, šeit eh, ir eh, intereses, kas viens otru papildina starp dalību valstīm un Eiropas komisiju. Lūdzu, papildi jautājums. Es jūs lūdzu nosaukt konkrētus piemērus kad jūs runājāt par koordināciju un sadarbību un, un par to, ka Eiropai būtu jārunā vienā valstī, bet eh, es gribēju dzirdēt kaut ko konkrētu, eh, kādus konkrētus attīstības mērķus būtu jāīsteno Eiropas Savienībai un eh, jo šos mērķus dalību valstu līmenī nebūtu tik efektīvi iespējams īstenot? Atbilde. Es eh, minēšu varbūt dažus pasākumus un jomas, kur Eiropas eh, komisijas, Eiropas Savienības eh, rīcība varētu dot labākus rezultātus nekā uh, atsevišķu dalību valstu centieni. Piemēram, runājot par uh, labu pārvaldību vai cilvēktiesību ievērošanu. Šie nosacījumi, ko mēs izvirzām, piemēram, izstrādājot budžeta atbalsta programmas. Es domāju, ka šajās jomās Eiropas Savienība kopumā var rīkoties efektīvāk. Tāpat uh, politiskais dialogs mēs uh, varam uh, šādi veicināt cilvēku tiesību ievērošanu valstīs, un šeit mums ir lielāka ietekme. Tāpat arī veselības aprūpas jomā, izglītības jomā. Vienoti Eiropas pasākumi, manuprāt, var būt uh, efektīvāki un dot labākus rezultātus nekā atsevišķu dalību valstu veiktie pasākumi. Paldies! Tagad vārds Gērens kungam, Aldi grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu par problēmu saistību ar finansēm, un tā ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Runa ir par to, kam būtu jāfinansē nepieciešamie pasākumi, lai dot attīstības valstīm iespēju pārvarēt klimata pārmaiņu ietekmi. Pagājušajā nedēļā komisijas pārstāvis mūsu parlamentārajā komitejā ziņoja, ka šie pasākumi ir jāfinansē no attīstības budžeta. Viņa prāts, ja to nedarītu, tad tiktu apdraudēt cīņa pret klimatu pārmaiņām. Taču mēs jau ilgus gadus šajā komitejā uzskatām, ka piešķirt un piešķirt līdzekļus pret klimatu pārmaiņām un izmantot tos no attīstības budžeta nozīmē apdraudīt, apdraudēt cīņu pret nabadzību, kas ir Eiropas Savienības attīstības eh, komitejas eh, E, kas ir galvenais uzdevums attīstībai. Un jūsu gadījumā, diskutējot ar mūsu komiteju, kāda būtu jūsu viedokļa pirms tiktu pieņemts e, lēmums šī jautājuma sakarā? Thank you. Thank you. Paldies. Diskusijas par uh, finanšu piešķīrumu palielinājumu cīņā pret klimatu pārmaiņām varētu um, nākt vēlāk nekā vajadzīgs, jo daudzgada finanšu schēma jau ir sagatavota, to ir apstiprinājuši visi likim, likumdevēji un interesētās puses. Šobrīd mēs sagaidām klimata pārmaiņu konferenci, kurā būs arī jāuzņemas finansiāls saistības. Taču raugoties no attīstības eh, viedokļa, 20% attīstības budžeta nodēļ, sauksim to tā, kas ir jāvelta klimata pārmaiņu darbībām ir mums pieejams, un mēs pat būsim labākā pozīcijā, lai piešķirt vairāk nekā 20% no attīstības un sadarbības instrumentu nedēļ. Bet mums ir jādomā par darbībām, kas ir saistītas ar citām budžeta sadaļām, un arī darbībām, kas varētu palielināt netradicionālā finansējuma avotus cīņai pret klimatu pārmaiņām. Tāpat šobrīd esmu daudz domājis par to, ka tad, kad pienāks vidusposma pārskats daudzgadu finanšu schēmai, mums būs jāskata klimata eh, pārmaiņu finansējums, kur eh, es sagaidu dialogu starp eh, parlamentu un komisiju. Oui, merci de... Paldies! par gatavību diskutēt ar mūsu komiteju šo jautājumu. Un mēs arī apsveicam šādu vēlmi turpināt darbu šajā virzienā. Taču gribu norādīt, ka mēs novērojam pilnīgi absurdu situāciju, ka uh, līdzekļi, kas ir paredzēti cīņai pret nabadzību, tiek e, pārvirzīti cīņai pret klimatu pārmaiņām. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā un kādā veidā jūs to risināsit, ja e, risināsit to no mūsu komitejas viedokļa puses. Yes, indeed, unfortunately, the overall. Uh, uh, Tik tiešām. Commitments, uh, restraints. Uh, tik tiešām dažādi ierobežojumi un nosacījumi ir eh, noveduši pie tā, ka pastāv šis konflikts starp attīstības mērķiem un klimata pārmaiņām. Taču noturīgā ietvarā šeit eh, nedrīkst būt nekāda konflikta. Tas ir mūsu kopīgais mērķis un klimata pārmaiņas cīņa pret šīm klimata pārmaiņām ir nozīmīga sastāvdaļa no visa noturīgas attīstības eh, ietvar. Tāpēc es eh, tik tiešām aktīvi iesaistīšos diskusijās ar parlamentu, lai varētu rast vislabāko iespējamo rezultātu eh, tajās robežās, ko mums nosaka daudzgad finanšu schēma. Paldies, Gārens kungs! Eh, nākošais runātājs eh, Sančes Kaldentēji. Paldies, priekšsēdētāji, esiet sveicināti visi. E, e, politika konsekventai attīstībai nosaka principus kopīgai Eiropas Savienības politikai. Ja netiek piešķirta līdzekļi šīm politikām, tad aizvien būs eh, vērojama pieauguša nevienlīdzība, būs ieguvēji, būs zaudētāji. Un visām dalībvalstīm ir jābūt atbildīgām par to, ka tiek garantēta šo attīstības politiku konsekvence. Man ir sekošs jautājums. Vai jūs skatāt, ka eh, komisijas priekšsēdētājiem ir jābūt galīgajam atbildītām tad, kad tiek garantēti šie konsekvences principi komisāru kolēģijā? Yes. Jā, mums ir jābūt konsekventām Eiropas Savienības politikām, konsekventām komisijas politikām un arī konsekvencei starp visiem trim eh, pīlāriem ekonomikas, sociālajiem un vides. Un, manuprāt, līdzsvars starp šiem pilāriem ir ļoti nozīmīgs. Mēs nedrīkstam novērsties ne no vienu no tiem, lai rastu vislabāko veidu, kā cīnīties pret nabadzību un samazināt nabadzību attīstības valstīs. Svarīgi ir tas, ka nabadzība var tikt iznīdēta tikai tad, ja mums būs visaptveroša un konsekventa pieeja starp visiem šiem trim pilāriem, jo ekonomiskais nodurīgums var tikt palielināts. Un valstīs pat, kurās ir vērojama ekonomiska pieaugsme, pie izaugsme, pieaugtais skaitā trūcīgu iedzīvotāju skaits, tāpēc ir jāņem vērā pārējie pilāri komisijas priekšsēdētājs, vicepriekšsēdētāji, viņu atbildība un komisijas darbā metodes un veidi, kā to parlamentam prezentēja Žans Klods Junkers, šajā sakarā es vēlos teikt, ka mums būs konsekventāks iekšējās politikas, ka mēs ņemsim vērā visas attīstības vajadzības un intereses mūsu noturīgo mērķu sasniegšanai. Paldies! Mans eh, otrais jautājums attiec uz šo pašu lietu. Kādi mehānismi ir plānoti, lai piešķirtu iespēju valdībām, pilsoniskai sabiedrībai, eh, apvienībām iesniegt sūdzības eh, šajā sakarā, kas tiktu skatītas komisijām? openness and transparency. Atvērtība un uh, atklātums komisijā nepārtraukti pieaug. Šis ir process, kuram mēs pievēršam lielu uzmanību, un Tas attiec taiskaitā uz attīstības un sadarbības jomu. It īpaši svarīgi attīstības un sadarbības jomā, kur ir tūkstošiem projektu, kur ir iekļauts liels skaits e, NVO, pilsoniskās sabiedrības, pašvaldību, organizāciju, citu līdzstrādnieku un dalībnieku Tādējādi vienmēr ir pamats cieši sekotam, kā tiek ieviests cik viens projekts, un ir mehānismi un darbības kanāli, lai iesniegtu sūdzības vai lai norādītu uz trūkumiem, kuri ceļas programmu ieviešanas ietvaros. Taču kopumā es vēlos sacīt, ka pašreizējā kļūdas eh, likme, ko kāds varētu arī no, novērtēt par nemaz netik zemu, kas ir ap 2-3%, tomēr vismaz 97% no mūsu projektiem, kas tiek ieviesti visriskantākajos un sarežģītākajos apstākļos visā pasaulē, vēl aizvien tajos ir mūsu, iestrādāti mūsu caurskatāmie un atklātie politikas mērķi. Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Heitī Hautalā. Paldies, komisāra kandidāti! Jūs pilnīgi noteikti gribat piesaistīt uzņēmēju darbību tuvāk jūsu jomai. Un šajā sakarā mans jautājums ir, vai jūs atbalstītu saistošus noteikumus korporatīvai sociālai atbildībai, lai nākotnē ir mazāka uh, ziņojumu par to, cik uh, attiecībā uz nožēlojamiem darba apstākļiem, piemēram, tekstilrūpniecībā Bangladešā vai par bērnu nodarbinātību tiktu saņemt, un vai jūs būtu gatavs iet tālāk nekā ne juridiski nesaistoši rīcības kodeks kodeksi un pašregulējums, un kā jūsuprāt šiem noteikumiem ir jātiek iestrādātiem pēc 2015. gada attīstības eh, darba kārtībā. Paldies par uzdoto jautājumu. Privātā sektora loma nepārtraukti pieaug. Gan partnervalstīs, gan arī mūsu darbības programmās, finansējuma programmās, attīstībai, sadarbībai. Tas nozīmē, ka nepārtraukti ir jāpalielina korporatīvā sociālā atbildība, un šajā sakarā tiek uh, veiktas vairākas darbības, lai nodrošinātu ko, ka, to, ka viss notiek viscaurskatāmākajā un konsekventākajā veidā. Šobrīd, piemēram, ir iniciatīva par uh, konfliktu. Uh, un, un, un uh, konflikt diamonds. Rakteņiem par konfliktiem dimantu rūpniecībā, tāpat mēž rūpniecībā ir uh, E, šādas iniciatīvas, un es skatīšu drīzumā arī to, kā risināt šos atbildības jautājumus tekstilu rūpniecībā un apģērba ražošanā, ņemot vērā darbas e, standārtu jautājumus, bērnu nodarbinātības e, jautājumus, tad, kad ir runa par tekstilu rūpniecību, un konkrētāk šos jautājumus visdrīzāk mēs varēsim apspriest ar attīstības komiteju tad, kad pienāks īstais laiks. Es pieļauju vēl aizvien, ka šīs darbības notiek eh, brīvprātīgā līmenī, bet eh, man būtu zināms laiks nepieciešams, lai varētu izvērtēt kopumā rezultātus šai brīvprātīgajai pieejai un pēc tam lemt par to, vai ir nepieciešami saistošāki juridiski nosacījumi kā daļa no korporatīvās sociālās atbildības. E, kā papildi jautājums no manas puses. Zinot to, kā jūs esat studējis tirzniecības zinātnes, kas ir ļoti noderīgi šajā gadījumā, e, kā atcer jūs skatījums uz divpusējiem investīciju nolīgumiem un arī tād, kad mēs runājam par vietēju iedzīvotāju aizstāvību, e, tradicio, tradi, tradicionālajiem zemeslielā lietotājiem gadījumos, kad ir šie divpusējie invest, investīciju nolīgumi slēgti. Vai mums te vajadzētu rīkoties izlēmīgāk šajā gadījumā? Atbilde. Mūsu attīstības politika un programmas ir un arī nākotnē aizvien vairāk skatīs jautājums par investīciju atvieglošanu, par iekļaušanu it īpaši attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem un viņu iekļaušanu attīstības procesos eh, jaunatīstības valstīs. Un šajā sakarā es gribētu apņemties padziļināti strādāt pie programmām kuras palīdzētu nodrošināt labāku pārvaldību un palīdzētu nodrošināt eh, un ievērot īpašumu tiesības mazajiem zemes īpašniekiem un lietotājiem un nevis lielajām zemes sagrābšanas kompānijām. Šajā sakarā es gribu paturēt to uzmanības centrā un uzstāt uz e, mazo vidējo uzņēmumu iekļaušanu šajos pasākumos un it īpaši lauksaimniecības ziņā un nesniedzot atbalstu šiem lielajiem zemes sagrābšanas uzņēmumiem, tā skaitā investīciju ziņā. Grazie, prezidente. Il commercio internazionale è uno dei Paldies, priekšsēdētāji. Startautiskā tirzniecība ir viena no tām jomām, kur vārds konsekvence ir ļoti svarīgs, ja mēs gribām sasniegt uh, attīstības mērķus. Divpusējie, daudzpusējie tirzniecības nolīgumi parasti brutāli ietekmē ekonomiku un attīstības valstu sociālo um, arēnu, ja tā varētu teikt ja runājām par ieguldījumu sasniegumos pēc 2015. gada, mums ir jādomā par sociālo konsekvenci un mums ir jādod iespēja piedalīties sarunās par tirsniecības nolīgumu ar trešajām valstīm, bet kā mēs varam nodrošināt to, ka esam klāt šādās daudzpusējās sarunās? Kāds mehānisms būtu jāizmanto, lai tirdzniecība veicinātu ilgtspējīgu attīstību jaunatīstības valstīs, nevis tām kaitētu? Paldies! Saikne starp attīstību un tirdzniecību ir uh, viena no svarīgākajām iezīmēm, kas uh, raksturo attīstības politikas konsekvence. Ja runājam par šo uh, saskaņošanas eh, sistēmu un koordināciju, kas tagad jau sāk darboties, tad šī koordinācija ļaus mums realizēt šo daudzpusīgo pieeju tirdzniecības sarunām konkrēti un attīstībai kopumā jo uh, tirdzniecības jautājumu komisārs un attīstības jautājumu komisārs darbosies uh, um, komisāru īpašā grupā, kas ir atbildīgi par ārējo rīcību, un šo grupu koordinēs un vadīs augstā pārstāve. Un, um, Gribētu vēlreiz at, atkārtot, ka šīs attīstības aspekts tiek ņemts vērā visur un vienmēr, bet svarīgi to ir arī atcerēties realizējot Eiropas mandātu uh, visaugstākajā startautiskajā līmenī. Es redzu, ka, piemēram, ekonomiskās partnerības nolīgums, par ko joprojām notiek sarunas, arī šajā nolīgumā būtu jānodrošina šī konsekvences starp tirdzniecības un attīstības mērķu līdzsvarošanu un sabalansēšanu. Paldies! Varbūt vēl tāds konkrētāks papildus jautājums par konkrētām sarunām tirdzniecības un eh, tarifu nolīgums, tas ir viens no lielākajiem nolīgumiem, kas būtiski ietekmēs globālo tirdzniecību un jaunatīstības valstu ekonomiku. Nolīgumus bieži var uztvērt kā traucēkli jaunatīstības valstu attīstībai, kā nodrošināt, lai tirdzniecība netiktu izmantot kā ierocis, bet kā instruments, kas veicina attīstību. Paldies! TTIP sarunas eh, ir sarunas starp diviem tirdzniecības partneriem pārsvarā. Tad, protams, lielākajiem pasaulē, bet šim nolīgumam būs milzīgi ietekmi uz globālajām tirzniecības attīstībā un nu investīciju klimatu starp šīm divām sarunu partnerēm. Bet Iespējams, ka tas atspūgļosies arī attīstības valstu kontekstā, varbūt neformāli, ne juridiski, jo tās ir divpusējas sarunas un tās ir ierobežotas attiecībā uz to, tām pusēm, kas piedalās šajā procesā, bet es kā komisārs, kurš atbildīgs par attīstības jautājumiem, apņemos piedalīties šajā sarunu komandā un raudzīties, kādu ietekmi jebkurš no šī nolīguma aspektiem varētu atstāt uz attīstību konkrētajās jaunatīstības valstīs. Es redzu savu lomu kā tādu sarga lomu, lai tētip nolīguma nega, eh, normas negatīvi neietekmētu attīstības sadarbību vai situāciju attīst, jaunatīstības valstīs. Paldies, Koraukungs! Tādējādi esam noslēguši pirmo raundu, kur runāja viens runātais no katras politiskās grupas, tagad ir otrais rauns, trīs minūtes. Uh, Tātad viena minūte jautājums, divas minūtes atbilda bez papildus jautājumu uzdošanas iespējām. Pirmie divi runātāji ir no komitejām, kas uzaicināts piedalīties šovakar uzklausīšanā. Ārlietu komitejas vārdā Plenkovičs kungs vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu sveikt komisāru amatu kandidātu Mimicas kungu. Uh, un es esmu viens no retajiem parlamenta deputātiem, kuram ir iespēja uzdot jautājumu jau otro reizi. Jūsu šis portfels, ko jums piešķīrs Junker kungs, eh, protams, ļoti labi saskan ar jūsu profesionālo karjeru līdz šim. Pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām eh, jūs eh, tagad uh, strādoja, strādājat eh, Junkerkunga komandā. Nu, nākamais komisijas eh, priekšsēdētājs Junkerkungs ir uzticējis jums veidot eh, um, attīstības politiku, dodot ieguldījumu Margarīnī kundzes ārējās darbības politikā. Kā jūs redzat šo attīstības politikas ieguldījumu uh, ārējā darbībā un kā uh, jūs piedalīsieties krīzes situāciju atrišanāšanā Irākā, situācija ar ISIS un Lībiju. Paldies, paldies par šo ļoti svarīgo jautājumu, šīs saiknes starp ārējās darbības dienestu un attīstības politiku ir nesaraujama, un tie kuri varbūt grib konfrontēt šīs divas politikas, es domāju, izgāzīsies, viņiem neizdosies uh, konfrontēt šīs divas politikas jomas, jo bez vispārējās drošības nav iespējama attīstība valstīs, kuras skārusi krīze. Uh, un arī ilgtermiņa stabilitāti nevar nodrošināt eh, bez attīstības. Valstīs, kurās eh, ir šie bruņotie konflikti, nabadzība ir par 20% lielāka nekā tur, kur šādu konfliktu nav. Tieši tādēļ saskaņota komisijas rīcība ārējās rīcības jomā un attīstības jomā noteikti ļoti svarīga. Mums ir nepieciešams rādīt piemēru pārējiem, izvēršot savu darbību krīzes zonās. Eiropa ļoti bieži ir reaģējusi tikai pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, un es uzskatu, ka mums ir jābūt proaktīviem, un, protams, ir jāreaģē uz mm, drošības situāciju saskaņot, bet mums ir jānodrošina arī humānā palīdzība, kas nepieciešams, un uh, Šī attīstības palīdzība ir kā ilgtermiņā atbalsts, lai uzturētu stabilitāti. Bez šādas saskaņotas rīcības komisijā un tās dienestos nav iespējams panākt pozitīvu rezultātu. Un, lai krīzi atrisinātu, mums ir jārīkojas koordinēt un saskaņoti gan attīstības jomā, gan drošības jomā. Paldies! Paldies, Rodrīgas Piņero kundze. Starptautiskās tirniecības komitejas vārtā lūdzu. Muchas gracias, señora presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mimits kungs. Pirmkārt, vēlos eh, jums atvainoties eh, savas komitejas priekšsēdētāja vārdā. Bens Langs nevarēja būt klāt, jo viņam bija jāvada koordinātoru eh, sanāksme lai un gatavotos uh, eh, Cecilijas Malmstrēmas uzklausīšanai. Un mans jautājums par to ir vienojušies manas komitejas deputāti. Kā jūs zināsiet, 2012. gadā komisija pieņēma paziņojumu par e, izaugsmi un attīstību, lai koriģētu politikas, ņemot vērā izmaiņas eh, pasaules situācijā un arī jaunas tendences tirzniecības politikā. Šajā stratēģijā komisija koncentrējās gan uz eh, finanšu palīdzību, gan uz preferences pasākumiem valstīs, kurās tie ir visvairāk nepieciešamie. Un konkrēti jautājumi, vai jūs varētu izvērtēt uh, Eh, šīs koncentrēšanās efektivitāte. Ja jūs tiksit apstiprināts amatā, vai jūs turpināsiet eh, uzsākt to darbu, un kādi jauni pasākumi ir iecerēti, lai pārvarētu plaisu starp attīstības valstīm un starp attīstītām un jaunatīstības valstīm. Paldies! The, uh, as... Jā, paldies! pat vēl pirms tika apstiprināti ilgspējīgas attīstības mērķi. Eiropas komisija sāka pārfokusēt savu attīstības politiku, vēr, vēršot to uz ilgspējīgas attīstības mērķiem un liekot lielāku uzsvaru uz attīstības politikas tirniecības aspektiem. Šajā kontekstā mēs daudz vairāk eh, raugāmies, eh, eh, kādu ietekmi tirdzniecība atstāja uz jaunatīstības valstu attīstības procesiem. Un mēs veidojam tiešām tādas partneru attiecības. Tas nozīmē, ka vienpusējās tirdzniecības procesa preferences atbilstoši PTO eh, sistēmai mm, iegūst ar vien mazāku nozīmi. Un patreiz to aizstāja mūsu īstenotie Eh, vispārējie tirdzniecības un ekonomikas sadarbības pasākumi ar partnervalstīm. Protams, mums ir jāņem vērā katras eh, valsts īpašā situācija. Tīpaši, ja eh, tiek runāts par mazatīstītajām valstīm un tādēļ eh, tiek saglabāti daži šī īpašā labvēlības režīma elementi arī mūsu tirzniecības politikā, bet es labprāt tomēr dotu priekšroku konsekventākai pieejai, kas ļautu mums nodrošināt, ka jaunatīstības valstu attīstībā ieguldījumu dod tieši tirdzniecības pasākumi, nevis eh, pasākumi, kas ir beztarifu vai īpašas preferences pasākumi. Paldies! Tālāk eh, eh, jautājumus uzdos pārstāv no politiskajām grupām. Vispirms Rubikungs no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu referents par 2015. gada budžetu, un man interesē, kā jūs reaģējāt uz maksājumiem, kas nav ienākuši Eiropas Savienības budžetā. Kā jūs zinat, Eiropas Savienībā ir patreiz ļoti daudz maksājumu saistību, un nauda sadarbības un attīstības pasākumiem nav pieejama. Ir samazinātas administratīvās izmaksas, un par 1% samazina, tiek aicināts samazināt eh, šos izdevumus līdz 2020. gadam, un to, uz to aicina Eiropa padome. Eh, ko, kā jūs rīkosties šajos apstākļos? Kā jūs varētu kompensēt eh, šo budžeta samazināšanu? Realizējot sadarbību attīstības eh, programmu ietvaros, mums ir nepieciešams stiprāks privātais sektors un ciešāk sadarbības starp MVU un mazajiem uzņēmumiem. Paldies! Atbilde. Problēma, ar ko saskaramies uh, uh, maksājumu asignējumu trūkumu jomā, šī problēma ir milzīga. Mēs esam tuvu tam brīdim, kad nebūs vairs maksājumu, asignējumi nākotnes maksājumiem jau pat sākot no oktobra vai novembra. Es saprotu, uh, tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt gan attīstības palīdzības saņēmējs, gan arī tos, kuri īsteno šos projektus, kā piemēram nevalstiskās organizācijas, kas lielā mērā ir uh, atkarīgs no šiem projektiem, paļaujas uz tiem. Šķiet, ka iztrūkums varētu būt apmēram 730 eh, miljonu eiro, jo ir maksājuma saistības, kas nav izpildīts vēl no pagājušā gada. Nākamajā gadā mēs sagaidām situācija būs līdzīga. Un atkal uh, būs um, liela starpība starp um, uh, saistību eh, maksājumiem un asignējumiem, kas atkal varētu veidot vairākus simts miljonu eiro iztrūkumu. Nu, ko mēs varam darīt šādā situācijā? Mēs darījām to, ko visi labi grāmatveži darītu. Mēs aizkavējām atsevišķus maksājumus, attiecīgi izvēlējāmies tos maksājumus, kas ir visaktuālākie, kas adresēti vistrūcīgākajām valstīm, bet tagad mums ir jāpaļaujas uz politiķiem, uz politisku rīcību, kuri lēms, kā labāk atrisināt šo situāciju šī gada budžeta grozījumos un apstiprinot budžeta asignējums nākamajam gadam metodām. Tālāk, kad mēs pietuvosimies vidustermiņu pārskatīšanas procesam, tad uzskatu, ka šie jautājumi būs jārisina mums visiem - parlamentam, padomē un komisijai. Paldies! Paldies, Gerējo Salonkungs, sociāls demokrāta grupas vārdā. Paldies! priekšsēdētāji. Nākošais gads Eiropas Savienībai liels izaicinājums būs jāapliecina darbos, ka eh, Eiropas Savienība ir liels spēlētājs gan cīņā pret klimatu pārmaiņām, gan cīņā pret nabadzību. Ja mēs vēlamies uh, Eh, atgūto impulsu, ko esam zaudējuši pirms krīzes abās jomās, mums ir nepieciešami vairāk un jauni resursi. Un vai jūs esat gatavs izdarīt spiedienu uz valstīm, lai noteikt, eh, liktu noteikt nodokli finanšu transakcijām, no kura daļa būtu eh, novirzīta attīstībai sadarbībai, vai jūs esat gatavs strādāt ar parlamentu un komisiju? E, samitā nākošajā gadā Adis Abebā, kur būs runa par dažādiem aspektiem, kuru sakarā jau parlaments ir par to finansēšanu izteicies. Yes, Jā, paldies. Finanšu darījumu nodoklis ir viens no, viena no iespējām palielināt uh, Eiropas Savienības budžeta finansēšanas kapacitāti. Līdz ar to priekšlikumi par Eiropas finanšu nodokļu regulējumu, ko virs tagad komisija, dod um, ļoti labu bāzi un pamatu, lai mēs varētu turpināt finansēt attīstības programmas. Raugoties no mm, man kompetenci viedokļa, es domāju, mums ir jāraugās uz šo priekšlikumu kā uh, tādu, kas būtu jāatbalsta visām dalībvalstīm. Patreiz es zinu, tikai 11 dalībvalsts to atbalsta. Es vairāk skatos uz šo situāciju plašākā kontekstā, un es domāju, ka šāda rīcība ļautu dalībvalstīm sasniegt 0,7% saistību līmeni daudz vieglāk un labāk, jo tādējādi mēs efektīvāk varētu izmantot finanšu resursus attīstības palīdzības saņēmējiem. Šis eh, finanšu darījuma nodoklis ir viens aspekts, otrs aspekts ir izvairīšanās no nodokļiem, ja mums izdosies to apkarot novēršot to, ka miljārdiem eiro katru gadu nenonāk uh, valsts kasēs un, un, un Eiropas Savienības budžetā, tad mums izdosies atrast finansējumu attīstības programmām. Un ja uh, līdzīgs pasākums izdosies paveikt arī attīstības palīdzības saņēmējiem, tad viņi varēs uzlabot savu pārvaldes struktūru, savas nodokļu sistēmas un attiecīgi būs daudz eh, vieglāk un efektīvāk izmantot mūsu attīstības palīdzības līdzekļus. Paldies! Lukas Kungs, EKR grupas vārdā lūdzu. No EKR grupas atvainojos. Komisāra amata kandidāta kungs. Vēlos uzdot jums jautājumu par Eiropas parlamenta ziņojumu par īpašuma tiesību lomu labklājības veicināšanā jaunatīstības valstīs. Eiropas parlaments šo ziņojumu uh, pieņēma un apstiprināja, bet kā jūs veidosiet savu stratēģiju, lai tie mērķi, kas atrunāti mans pieminētajā ziņojumā, tiktu sasniegti? Vai jūs atvēlēsiet atsevišķu budžeta pozīciju, lai finansētu programmas, kas ļautu veicināt un sniegt atbalstu tādām programmām, kas nodrošina īpašumu tiesību realizēšanu jaunatīstības valstīs, jo jūs pieminējāt, ka ir grūtības ar maksājuma apropriācijām, uh, un tas ir saistīts ar daudzām programmām un projektiem, ko varbūt, kas vairāk saņem, finansē varbūt nesaņems. Atbilde. Um, vispārīgā mana pieeja ir tāda, ka iniciatīvas un ierosinājumi, kas nāk no Eiropas parlamenta un no deva komitejas strateģiskā dialoga ietveros uh, par komisijas politiskās rīcības programmām, ir nopietnas iniciatīvas, kas ir jāņem vērā. Šajā kontekstā, ja runājam par operatīvajām programmām un konkrētiem projektiem jauntīstības valstīs, es raudzīšos, lai šo, šajos projektos tiktu iekļauts arī aspekts un aktivitātes, kas uzlabo zemes īpašuma tiesību, tiesisko noregulējumu un nodrošināšanu, it īpaši lauksaimniecības zemju kontekstā. Es jau paskaidroju savu pieeju. Es uzskatu, ka tas ir pasākums, ko vislabāk var realizēt Eiropas Savienības līmenī. Un ar šādiem pasākumiem mums ir jāveicina MVU attīstība un uh, lauksaimnieku, atsevišķu lauksaimnieku un saimniecību attīstība, nevis zemju sagrābšana, kad eh, zemes īpašuma tiesības ir neskaidrs, kā tas ir vairumā jaunatīstības valstu. Mūsu mērķis ir tieši eh, tāds, kā to ir ierosinājis Eiropas parlaments izstrādāsim vairāk konkrētu programmu, kas ļautu mazajiem lauksaimniekiem, mazajām lauku saimniecībām veidot spēcīgu ekonomiku, vienlaikus esot vispārēju finanšu programmu dalībniekiem. Paldies! Thank you, Mr. Vailinen. Paldies, eh, Vērinen kungs no Alde grupas priekšsēdētāja kundze. Man ir jautājums par transatlantisko attīstības sadarbību starp Eiropas Savienību un ASV. Šī padziļinātā sadarbība tika uzsākta Um, ASV EU e samitā 2009. gadā. Un es gribētu jautāt, uh, kā jūs to vērtējat un kā jūs vēlētos attīstīt turpmāk šo sadarbību. Paldies! Es jau savā ievadrunā uh, norādīju uz to, ka nepieciešams labāk koordinēt uh, Eiropas donoru darbību. Un vēl nesmu e, runājis par sadarbību ar citiem donoriem, un it īpaši ar ASV. Šī e, transatlantiskā donoru koordinācija ir tāda, kas varētu nodrošināt pēc pēc iespējas labāku rezultātu mūsu īstenotajai attīstības sadarbībai un politikai, jo uh, Eiropas Savienība un ASV nodrošina vairāk nekā 80% no sniegtās palīdzības apjoma. Tagad uh, Esmu informēts par to, ka ir uzsāks iniciatīvas par to, kā labāk īstenot transatlantisko koordināciju, par šī sadarbības eh, stiprināšanu un esmu apņēmības pilns veicināt šo procesu, lai eh, uzlabotu koordināciju. Varētu teikt, ka tā ir eh, ceturtā prioritāte manā turpmākajā nākotnes darbā, proti stiprināt sadarbību starp uh, Eiropas Savienības un ASV donoriem. Šis jautājums būs manā darba kārtībā un vēlos uh, arī uh, uzklausīt jūsu viedokli, lai to varētu ņemt pēc tam vērā. Paldies vārds Krisogonos kungam no Goe grupas kandidāta kungs 2001. gadā uh, dalību valstis ANO vienojās par to, ka līdz 2015. gadam tiks sasniegti astoņi tūkstošgads attīstības mērķi, bet visbūtiskākajā jomā proti uh, vides uh, aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības jomā progress nav panākts. Gluži pretēji mēs tagad piedzīvojam to, ka ogļuskābās gāzes izmeši ir pieauguši par 46% kopš 1990. gada un arvien vairāk sugu izmirst. Tagad, kad notiek sarunas par uh, šo attīstības programmu pēc 2015. gada, es gribētu zināt, kādus pasākumus esat uh, paredzējis veikt, lai nodrošinātu to, ka 21. gadsimts nekļūst par uh, tūkstnešu izplešanās gadsimtu. Jā, patiesi. Viens no neveiksmēm tūkstošgadus attīstības mērķu izpildē bija traģiskā veidā tas, ka vides aizsardzības jomā uh, klimata pārmaiņu uh, apturēšanas jomā un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā netika panākts uh, daudz, jo galvenais akcents lika, tika likts uz um, ekonomikas attīstību. Tādēļ um, Rio plus 20 konference ir uh, izskanējuši ierosinājumi vairāk uh, pievērsties ilgtspējīgai attīstībai un uh, ir uh, norādīts uz trim galvenajiem ilgtspējīgas attīstības elementiem. Mums ir uh, jāstrādā pie bioloģiskās daudzveidības un vides aizsardzības jautājumiem, un tie jāiekļauj mūsu ilgtspējīgas attīstības politikas darba kārtībā. Mums ir nepieciešama sadarbība, sinerģija starp visiem trim ilgtspējīgiem ilgas attīstības elementiem, tā tad ir jādomā par ekonomikas, sociālo un vides aspektu. Pat tiešām ir daudzām sugām drauda izušana un uh, ir apdraudēta arī bioloģiskā daudzveidība, un Eiropas Savienība ir jāuzņemas vadošā loma šo iniciatīvu īstenošanā, lai aizsargātu savvaļas uh, dzīvniekus un dabu, un tam ir jābūt vienam no mūsu svarīgākiem uzdevumiem šajā jomā. Paldies! Tagad vārds Heibuks kundzei no zaļo grupas. G8 iniciatīvas par jauno a, attīstības veicināšanas aliansi ir vērsti arī uz to, lai atbalstītu investīcijas gan valsts iekšienē, gan uh, Uh, piesaistītu investīcijas no ārzemēm. Āfrikas valstīs 80% uh, iedzīvotāju strādā lauksaimniecībā, un viņi pat nevar sev nodrošināt iztiku. Tādēļ ir nepieciešams uh, Uh, nodrošināt atbalstu mazai, mazajām lauku saimniecībām daudzās no mūsu sadarbības valstīs? Vai esat gatavs nodrošināt to, ka G8 konteksta iniciatīvas tiks uh, pirmkārt uh, paredzētas mazajām lauku saimniecībām, lai nodrošinātu iztikas uh, pārtikas piegādes un pārtikas ražošanu. Tāpat, lai nodrošinātu piekļuvi tīram dzeramajam ūdenim un arī dzen nodrošinātu sēklu piegādi zemniekiem. Paldies! Patiesi! uzmanības pievēršana svarīgākajiem ilgspējīgas attīstības sektoriem um, um, šajās valstīs ir uh, iekļauts uh, kopējā Eiropas uh, attīstības sadarbības politikā. Mm, tika apstiprināta pārmaiņu darba kārtība vēl pirms tika uzsāktas sarunas un tika apstiprināti uh, attīstības mērķi. Līdz ar to situācija ir tāda, ka mēs kopīgi izstrādājām programmas dažādās nozarēs, tātad mēs sadarbojamies ar partnervalstīm. Mēs uh, ļaujam šīm valstīm pašām izraudzīties tās nozares, kurās uh, tās vēlas saņemt Eiropas Savienības uh, Uh, Eiropas komisijas vai dalību valstu atbalstu. Daudzās uh, mūsu uh, kā sadarbības partnervalstīs, kā viena no šīm nozarēm ir izraudzīt lauksaimniecību, lai nodrošinātu pārtikas ražošanu nepieciešamā apjomā. Šis ir prioritārais attīstības sektors. Un uh, Eh, visos šajos gadījumos mēs eh, rūpējamies par to, lai būtu pietiekams programmu skaits, pietiekams finansējums, kas palīdzētu mazajiem, eh, mazajām lauku saimniecībām palielināt ražošanu un lai pārvarētu pārtiks trūkumu un nabadzību šajās valstīs. mazāk tas ir attiecināms uz uh, ūdens apgādes un uh, kanalizācijas projektu īstenošanu, bet mums ir arī reģionālās uh, tematiskās programmas šajās uh, jomās attīstības valstīs. Tagad vārds sakas uh, Taldokungam no FDD grupas. Paldies! Uh, Eh, pārvaldība ir svarīgs eh, instruments eh, ilgtspējīgas integrējošas attīstības valstīs, it īpaši konflikt zonās, un līdz ar to Eiropas Savienībai ir jāpalīdz partneru valstīm ne tikai samazināt korupcijas izplatību, bet arī ir jānodrošina, lai uh, tiktu uh, pārdalīti līdzekļi starp dažādām sabiedrības grupām, jānodrošina tāpat cilvēktiesība, minoritāšu tiešība aizsardzība, tiesu sistēmas neatkarība. Šie ir svarīgi jautājumi attiecībās ar uh, partneru valstīm. Un uh, komisija noteikti atzīst, ka šos jautājumus dažkārt ir grūti īstenot, bet ir jāparedz atbilstoši nosacījumi sadarbības nolīgumos. Jo attīstība var ciest no tā, ja šie priekšnosacījumi netiek ievēroti. Uh, Vai jūs, komisāra kungs, esat uh, paredzējis īstenot elastīgu pieeju, vai arī uzskatāt, ka šie nosacījumi ir absolūti nepieciešami šādu sadarbības projektu īstenošanas gaitā? Paldies! Paldies! Eiropas komisija ir uh, daudz vairāk nekā citi donori izvirza priekšnosacījums palīdzības sniegšanai attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu un tiesiskumu nodrošināšanu paņē, e, palīdzības saņēmēju valstīs. Tas ir svarīgs elements mūsu sadarb, attiet, attīstības sadarbībā un politiskajā dialogā ar partneru valstīm Un es darīšu visu, kas manos spēkos, lai eh, izstrādātu vienotu Eiropas pieju, un tad arī būtu vieglāk to pārstāvēt starptautiskā konferencē par attīstības sadarbības eh, programmu un ietvaru. Tālāk runājot par konkrētiem pasākumiem, um, izvirzot šos uh, priekšnosacījumus. Mēs balstamies uz pašreizējiem nolīgumiem, tā skaitā kotonu nolīgumu, un mums vajadzētu aktīvāk izmantot uh, politisko dialogu saskaņā ar kotonu nolīgumu 8. pāntu. Jau ir uh, pozitīvi piemēri šai jomā, kad politiskais dialogs uh, spēja mainīt situāciju un ir arī bijis iespējams pārliecināt virkni palīdzības saņēmēju valstu, um, uh, atcelt likumus, piemēram, Ugandā par uh, Eh, LGBT tiesību ievērošanu un, eh, un citiem jautājumiem citās valstīs. Un tas ir daudz efektīvāks eh, risinājums bijis nekā vienkārši palīdzības sniegšanas apturēšana saskaņā ar 96. pantu. Tāpat Eiropas parlamentam ir jāatbalsta mūs nosakot uh, um, palīdzot pareizu pieju izstrādāt un uh, iztenot sadarbību ne tikai pa valdības kanāliem, bet arī pa alternatīviem kanāliem. Paldies. Nākošo jautājumu uh, uzdod Hans Jansens. Paldies priekšsēdētāji. Tieši tāpat kā zāles, arī attīstības politika ir ar blakus parādībām, kas ir vēl smagāks nekā ārstējumā slimība, vai arī rada atkarības. Un ir iespējams, ka zāles tiek administrētas nepareizā veidā vai izmantotas, piemēram, tad, kad eh, šī sadarbības uh, Eh, nauda tiek izmantota, lai ražotu raķetes vai raktu tuneļus. Kā jūs domājat, varētu izvairīties no šādies eh, perversas iedarbības? In, uh... Tas, ko mēs darām sadarbības attīstības kontekstā, ir izvairīties no palīdzības atkarības saņēmēju valstī. Mūsu darba kārtība izmaiņām ir balstīta uz partnerību starp donoru valstīm un saņēmējiem. Mēs vēlamies pārtraukt šo saikni eh, starp eh, donoriem, saņēmējiem, kur otri bija atkarīgi no pirmajiem. Mēs vēlamies, lai attīstības partneri, attīstības valsts sniegtu savu devumu, la, labāku pārvaldību, vairāk viņu resursu ieguldīšanu, tāpat arī ir vajadzīgs lielāks monitorings no mūsu puses. Uh, attiecībā uz to, kā šī attīstības palīdzība tiek izmantota. Šī ir savstarpēji saistīta procedūra un savstarpēji saistīta procesi, kuros mēs turpināsim palielināt mūsu uh, darba efektivitāti. Tātad mēs neskatīsimies tikai uz kvantitāti, uh, E, uz daudzumu, kas tiek e, nodrošināts attīstības valstīm, bet arī mēs vairāk sekosim tīri kvalitatīvajiem aspektiem, efektivitātei, kā tiek, kā attīstās mūsu sadarbība ar partneriem. Un šajā sakarā es varu garantēt to, ka naudas izmantošanas monitorings būs prioritāšu augšgalā. Paldies! Nākošais runātājs Anna Zaborska no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji! Minīca kungs! Kopīgajā deklarācijā par um, attiecībā uz finanšu uh, instrumentu finansēšanu komisija apstiprināja, ka 20% no līdzekļiem tiek novirzīti pamat eh, sociāliem pakalpojumiem un eh, vidējai izglītībai. Šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi attīstības komitejai. Tomēr nesen strateģiskā dialoga laikā komisārs Piebalgs atsaucās uz attiecīgajiem 20%, kas būtu paredzami sociālajai iekļaušanai un uh, eh, humanitārajai attīstībai, kas ir daudz uh, plašāks jēdziens. Komisāra kandidāti, vai jūs varētu precizēt to, kā Eiropas komisija nodrošinās to, ka 20% no šī budžeta tiks izmantoti Eh, pamat eh, sociāliem pakalpojumiem un vidējai izglītībai, kā tas bija paredzēts. Question, the... Paldies! Debatēs par 20% eh, mērķi sociālajiem pakalpojumiem notiek nepārtraukti starp komisiju un parlamenta devi komiteju. Un es negribētu, lai tā kļūtu par, tā kļūtu par nebeidzamu diskusiju. Jau no paša sākuma parlamenta skaidra nostāja ir tāda, ka 20% no sociāliem pakalpojumiem nozīmē pamat sociālos pakalpojumus un vidējo izglītību. Šajā sakarā mērķis ir sasniedzams finanšu ietvaros, lai gan šis mērķis nav viegls, tomēr var apņemties darīt visu, kas man uz spēkos, lai šo jautājumu risinātu un lai attīstības fondi aptvērtu 20% no tiem aptvērtu pamat sociālos pakalpojumus un pa, eh, vidēju izglītību. Paldies. Nākošais runātājs Silva Pereira. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kandidāti. gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums jums var likties mazliet savāds. Mēs esam runājuši daudz par konsekvenci politikā, kas ir ļoti nozīmīgs attī jautājums attīstības politikas uh, E, panākumiem. Vai jūs nedomājat, ka daudzai, dēļ daudzajām koordinācijas un arbitrāžu struktūru dēļ, kas pastāv komisijas iekšēnē, vai vajadzētu šeit paredzēt spēcīgu komi politisku komisāru? Vai jūs esat gatavs būt par šo politiski spēcīgo komisāru? Otrkārt, runājot par integrācijas politiku, kur arī iesaistās politika. Eiropa var eh, veidot tikai integrētu imigrācijas politiku, ja tas iekļaus sadarbību ar izcelsmes valstīm. Un mans jautājums tāpēc ir, kādā veidā jūsu attīstības politika palīdzēs veicināt integrētu imigrācijas politiku, kas veicinās sadarbību ar izcelsmes valstīm. Paldies! Paldies! Koordinēt atvērta vai konsekventa pieeja politikai jaunajai komisijai, kā jau to ir skaidrojis eh, jaunās komisijas priekšsēdētājs, nenozīmē to, ka būs subordinācija starp komisāriem. Šis ir uzdevums, kur mēs nāksim ar savām politikas prioritātēm un tās koordinēsim, lai varētu panākt maksimāli viengabalainu iznākumu. Es būšu politisks, esmu iecerējis būt par politisku komisāru. Un atbalstu politikas debates kolēģijās, grupās un projektu grupās komisijā. Iespējams, ka viena no vislabākajām pieredzēm šeit ir man kā komisāra kandidātam, jo strādājot ar patērētāju politiku, man ir jākoordinē darbības ar 12 citiem komisāriem. Un patērētāju intereses ir jānostāda ļoti agrīnos etapos eh, viņu uh, darbā, lai šie aspekti vēlāk tiktu iekļauti kopīgajās politikās. Un balstoties uz šo iegūto pieredzi, es redzu, ka attīstības politika ļoti lielā mērā ir koordinācijas un ne tikai subordinācijas politika. Migrācija ir svarīgs aspekts Tā skaitā mums ir jāveido mūsu iekšējā eh, migrācijas politika starp dalībvalstīm un Eiropas eh, Savienībā tā saucamā uzņemšanas politika, kur legālās migrācijas jautājumi ir skaidri definēti viscaur Eiropas Savienībā, un pēc tam mēs varam balstīties uz dalībvalstu potenciālu, lai veidotu labklājības sabiedrības eh, imigrantu izcelsmes valstīs. Tikai tādā veidā mēs varēsim sasaistīt imigrāciju attīstību un palīdzību attīstības politikai, lai mazinātu spiedienu, ko rada nelegāla imigrācija Eiropā. Paldies! Nākošais runātājs uh, Luke no ECR grupas. Es uh, gribētu uzdot jautājumu attiecībā uz valstīm ar vidēju līmeņa ienākumiem. Pēdējo 10-15 gadu laikā pasaulē mēs pasaulē novērojam ievērojamus zinā ekonomiskās izaugsmes līmeņus. Atsevišķas jaunatīstības valstis vairs nav klasiskās jaunatīstības valstis 17 no tām vairs nav nepieciešama pilna eh, sadarbība ar Eiropas Savienību un viņu tiesības šajā ziņā samazinās. Tomēr šajās pašās valstīs nabadzības līmenis ir e, iepriekšējais 73% no planētas trūcīgajiem dzīvo valstīs ar vidēju līmeņu ienākumiem, un ja viņiem nav tiesību uz divpusējās uh, divpusējo sadarbību attīstībai tad, kā jūs vēlaties, lai šie vistrūcīgākie saņemtu to eh, palīdzību, kas viņiem ir vajadzība, konkrēti ņemot vērā Eiropas Savienības darbības ciņā pret nabadzību, vai mēs novērsīsimies no šiem trūcīgajiem vidēji ienākumu līmeņu valstīs, vai jūsu rīcībā tomēr ir kādi pasākumi? Paldies par uzdoto jautājumu! tik tiešām šie jautājumi tiks skatīti darba kārtībā pārmaiņām. Un runājot par zemā vidēja līmeņa ienākumu valstu gradāciju un pār divpusējām programmām šīm augstākas gradācijas valstīm tik tiešām tā ir, taču ir atsevišķi izņēmumu gadījumi, kur citi izaugsmes vai ekonomiskie kritēriji tiek ņemti vērā tādi kā um, neaizsargātības kritēriji valstī, par valstīm, kur ir vairāk jādomā par pārvaldības uzlabošanu, un tāpēc šie izņēmumā pagarinājumu palīdzības programmām, taiskaitā sadarbībā ar Eiropas programmām, un tas attiecas uz vairākām Āfrikas, Latīņamerikas valstīm, tie ir spēkā, un netiek eh, pārtraukta palīdzība brīdī, kad valsts pakāpjas gradācijas skalā augstāka, bet mēs ņemam vērā to, vai valsts spēj risināt iekšējās nabadzības valstīs labāk nekā mazāk attīstītas vai zema ienākuma līmeņa valstis, un mūsu programmas tiek virzītas tur, kur tās ir visvairāk vajadzīgas un kur var nodrošināt vislabākās pārmaiņas. Tāpat arī augstāk. Uh, eh, Eh, gradācijas skalā esošās valstis eh, var izmantot tematiskas un reģionālas programmas, it īpaši cilvēktiesību demokrātijas attīstības programmas, un šobrīd tās ir daļa no jaunā partnerības instrumenta, kur mēs veidojam atšķirīgas uh, atšķirīga veida attiecības. Paldies, Gērenkungs, tagad no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu atgriezties pie attīstības politikas pārvaldības. Mēs sagaidām pēc 15. gada sanāksmi, un mēs vienmēr sagaidām to, ka Eiropas Savienība, kas ir lielākais pasaules donors, būtu gana ambiciozi. Taču es gribētu zināt, kas tad e, pasūta mūziku komisijā, vai tas būsit jūs starptautiskajos fórumos. Es vēlētos, lai jūsu vadībā Eiropas attīstības politika būtu ar savu seju gan uz iekšī pusi, gan uz ārpusi. Lūk, tās ir manas lielākās bažas, vai jūs spējat tās kliedēt? Thank you, thank you very much. Paldies par šo jautājumu. Koncepcija par to, ka attīstības politika ir vērsta uz nabadzības izskaušanu e, ilgtspējīgā un iekļaujošā kontekstā rosina veselu rindu jautājumu par to, kā organizēt pasākumus uh, Eiropas Savienības attīstības uh, programmās Un, ja runājam konkrēti par komisiju un tās lomu, tad es eh, jau norādīju, ka es raudzīšos, lai komisija koordinētu donoru sniegto palīdzību ne tikai lai sasniegtu šo finanšu mērķi, Tas ir 0,7%, bet arī koordinējot konkrētas eh, aktivitātes programmu ietvaros. Tas nozīmētu arī kopīgu programmu izstrādāšanu ar dalību valstīm. Bet, ja runājam par komisijas politiku kopumā, tad eh, attīstības politikas konsekvence ir galvenais priekšnosacījums, ja runājam par eh, īstenošanas pasākumiem. Un šī ir joma, kur viens komisārs vai ģenerāldirektorāts nevar būt vienīgais spēlētājs Tas nozīmē, ka mums ir jākoordinē visi šie elementi ne tikai ārējās rīcības uh, vadītajā šajā komandā, bet ir jāpiesaist arī komisāri, kas atbildīgi par eh, vīdi, par klimata pārmaiņām, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mums vienkārši ir labāk jāsaskaņo un jākoordinē mūsu rīcība, īstenojot Eiropas attīstības politiku. Paldies! Tālāk Sančes Kaldente Kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kandidāta kungs. Jūsu priekštecis eh, jau norādīja, eh, ka ir lielas bažas ar tā saucamo blendingu, jeb sajaukšanas eh, programmu. Un jānorāda, ka nav nekas daudz uzlābojies šajā situācijā un situācija ir visai neskaidra par dažādiem šiem blendinga projektiem. Kā jūsuprāt situācija varētu uzlabot un kāda jūsuprāt būtu atpakaļziņošanas eh, formula parlamentam, kā jāturpina darbs ar iesāktajiem eh, projektiem un kā varētu nodrošināt mērķu sasniegšanu it īpaši attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, dzīmumu, apkārtējo vidi un publiskiem pakalpojumiem. Thank you very much indeed. Blending is. Paldies! Jā, šis tā saucamais blendings vai sapludināšana, protams, ir tāda papildus metode, kā uzlabot donoru finanšu kapacitāti ārpus oficiālās attīstības palīdzības ietveriem. Mūsu mērķis nav vienkārši kompensēt iztrūkumu uh, attīstības finansējumā, ņemot vērā uh, patreizējās um, finansiālās situācijas kontekstu, bet man šķiet, ka šis instruments uh, ka mēs apvienojām eh, starptautisko finanšu aizdevēju vai privātu banku līdzekļus ar mūsu attīstības eh, atbalsta budžetu, nozīmē, ka mēs maksimizējām investīciju atdevi un efektivitāti. Attīstības potenciāls, eh, š, eh, izmantojot šādu instrumentu, ir mm, vairāk nekā 20 reizes lielāks nekā veicot investīcijas atbilstoši ierastajām struktūrām, bet mēs šeit nerunājam par banku pēļņu. Mēs runājam par to, ka banku finansējums ir pieejams uz daudz labvēlīgākiem nosacījumiem, attīstības pasākumiem. Bet šādai pieejai ir nepieciešama apņēmības pilna um, uzraudzība un vadība, un tādēļ šeit monitoringam ir ļoti svarīga loma. Līdz ar to es apņemos uzturēt padziļinātu dialogu ar komiteju, lai nodrošinātu arī parlamentu uzraudzību attiecībā uz tā saucamajiem blending finanšu instrumentiem. Priekšsēdētāji, eh, mēs esam vēl tikai pusē. Sargentīnī kundze no zaļo grupas. Parunāsim par korporatīvo sociālo atbildību. Eh, mūsu priekšā ir komisijas priekšlikums par konflikta izrakteņiem, ko ir sagatavojis Tirzniecības komisārs. Tā ir brīvprātīga pašregulācijas schēma. Mans jautājums jums, Mimits Kungs, kā jūs nodrošināsiet, lai šis priekšlikums reāli darbotos un lai pozitīvi izmainītos situācija izrakteņu iegūs jomā? Uh, uzlabojot situāciju, piemēram, tādās valstīs kā Kongo Demokrātiskā republika. Un man ir jāsaka, ka uh, DEFCO ģenerāla direktorāta un attīstības uh, komisāra um, darbības līdz šim ir bijušas vājas un rezultāts nav nesušas. Kā jūs mainīsiet situāciju? Paldies! Atbilde. Es saprotu, cik svarīgi šajā situācijā ir skaidri nodalīt. Tirzniecības atvieglošana un vairāk resursu piesaistīšana attīstības valstīs un šādu pasākumu atdalīšana no nelegālu teroristu vai nemiernieku grupu finansēšanas. Šajā kontekstā konflikta izrakteņi, protams, ir svarīgs šīs pieejas elements. Komisija ir ierosinājusi brīvprātīgu schēmu, kas paredz pašdeklarāciju sagatavošanu uzņēmumu, uh, pašregulāciju, kas nodarbojas ar izrakteņu ieguvi. Šajā eh, sistēmā ir paredzēta arī pārskatīšanas klauzula, kas sāk darboties trīs gadus pēc eh, šīs brīvprātīgās schēmas uzsākšanas, un komisija tad eh, pārskatīt pēc trim gadiem, vai šāda brīvprātīgā pieeja devus vēlamo rezultātu. Patreiz es gribētu, lai šī schēma sevi parādītu vispirms un lai mēs redzētu, kā tā funkcionē. Es domāju, ka mums ir nepieciešama papildus pasākumi, ir tīpaši lielajiem uzņēmumiem, kas piedalās šajā brīvprātīgajā schēmā. Tas ir jāpapildina ar ļoti rūpīgu monitoringu un uzraudzības mehānismu. Mums nav jāgaida līdz trešajam uh, darbības gadam, lai uzsākt pārskatīšanu. Mēs varam, protams, eh, nepārtraukt sekot šiem procesiem. Paldies! Paldies, Gilkungs no FDD grupas! Migrācija ir viena no svarīgākajām problēmām, ar ko pasauli saskars. Mūsu kolēģi Dienvidē Eiropas valstīs, kā Maltā, piemēram, uh, nespēja izturēt masīvos migrācijas viļņus. Um, Kalē um, mērs ir nobežījies par sabiedrisko domu un tajā pat laikā šī ir patreiz Eiropas realizētā tirniecības politika liek cilvēkiem pamest savas valstis un nepārdomāts atbalsta politikas to veicina. 2008. gadā Eiropas Savienība atzina, ka tās tirniecības līguma ļauj Eiropas Savienībai e, iegūt Āfrikas e, izrakteņus, izvējot Āfrikas zivju resursus un izmantot Āfrikas dabas resursus. Junker kungs savā misijas vēstulē jums aicināja jūs uzsākt visu no jauna. Vai jūs atzīstat to, ka Eiropas Savienības politika Āfrikā līdz šim ir um, izjaukusi visus priekšnosacījumus, lai cilvēki gribētu palikt savā zemē. Āfrika ir pelnījusi jaunu pieeju, godīgu un taisnīgu tirdzniecību. Paldies! I, thank you very much indeed. Paldies par šo jautājumu. Man ir jāsaka, ka Es eh, nevēlos piekrist jūsu sniegtajam aprakstam par to, kādu lomu Eiropas Savienība spēlē Āfrikā un kādas sekas ir atstājusi mūsu darbību Āfrikā. Mēs veicinām un attīstām partnerību, tādu partnerību, kas eh, rūpējas par resursiem un resursu efektīvu izmantošanu, nevis uh, no Eiropas uzņēmuma puses, bet no Āfrikas valstu un tautu puses. Varbūt ir kādi uh, vēsturiski vai nesen konkrēti piemēri, kas ir tuvi jūsu aprakstītajām situācijām. Varbūt, ka ir kādi iemesli, ka tuvi tiem, ko aprakstījāt jūs, kas veicina eh, bēgļu pieplūdumu Eiropā, bet tikai 20% no Āfrikas migrācijas plūsmām nāk uz Eiropu. 80% migrācijas plūsmu paliek Āfrikas kontinentā. un es negribētu uzsvērt migrācijas negatīvo ietekmi, bet es redzu savu lomu nevis sienu celšanā, bet mana loma būtu nojaukt sienas starp Āfrikas valstīm, kas neļauj Āfrikas valstīm pašām sadarboties, veicinot uh, plaukstošas ekonomikas attīstību, kas nodrošina arī sociālos priekšnosacījums sabiedrības attīstībai, kas mazinātu migrācijas, eh, tīpaši ekonomiskās migrācijas plūsmu. Šajā kontekstā es gribētu cieši strādāt kopā ar uh, manu kolēģi komisāru, kurš būs atbildīgs par migrācijas jautājumiem, lai uzlabotu legālo migrācijas kontekstu un uzlabotu ekonomiskos un sociālos apstākļus Āfrikā. Paldies! E, Mimits kungs, lūdzu, ievērojiet atvēlēto laiku un atbildēt divu minūšu ietvaros. Salvīnī kungs, kā politiskajām grupām nepievienojies deputāts. Paldies, priekšsēdētāji! Bez tā, ka uh, bezdarba līmenis Eiropā ir milzīgi augsts, un mums būtu jāraugās, kā samazināt to. Mēs, protams, gribētu ieviest, kā, mums vajadzētu ieviest kārtību pašiem savās mājās, nevis eh, tērēt eh, naudu bezjēdzīgās schēmās. Kā jūs pārbaudīsiet to, ka mēs ar savu naudu palīdzam šiem cilvēkiem, piemēram, Āfrikā? Ir brīvās tirzniecības līgums ar Māroku vai šis līgums veicina mūsu pašu ražotāju izaugsmu un attīstību. Un man šķiet, ka arī Marokai mēs īpaši ar šo līgumu nepalīdzam, jo patiesībā tās ir lielās franču un spāņu kompānijas, kas gūst labumu un peļņu no šī tirzniecības līguma. Paldies! Thank you. Thank you very much. Paldies par šo jautājumu. Visi mūsu attīstības palīdzības pasākumi ir zvērsti uz to, lai veicinātu palīdzības saņēmēju valstu ekonomisko un sociālo attīstību, kas attiecas uz Marokas eh, zivsēmniecības nolīgumu. Tas ir ievies dramatisks izmaiņas mūsu kopīgajā zivsēmniecības politikā, ļaujot Eiropas uh, zvejas flotei veikt nozveju attīstības valsts teritoriālajos ūdeņos. Un darīt to tā, lai tas veicinātu uh, vietējo piekrastes uh, zvejnieku um, ilgtspēju un attīstību. Tas pats attiecas arī uz privātā sektora iesaistīšanu attīstības pasākumos. Mūsu mērķi, mūsu programmas, mūsu konkrētās darbības nefinansē, neatbalsta, nepalīdz, neveicina lielo Eiropas uzņēmumu peļņas gūšanu Mēs negribam, lai mūsu attīstības politika komerciāli palīdzētu Eiropas lielajiem uzņēmumiem. Bet mēs gribētu, lai mūsu pasākumi veicinātu jaunatīstības valstu resursu efektīvu izmantošanu, lai vairāk iesaistītos mazie uzņēmumi un zvejnieki. Ventas kungs no Tautas partijas grupas. Paldies! Eh, pirms eh, jau daudz desmitus gadus eh, tirzniecība ar izrakteņiem ir veicinājusi liels konflikts pasaulē - Zimbabvē, Āfrikā, Kolumbijā. Nelegāla tirzniecība ar izrakteņiem ir veicinājusi cilvēktiesību pārkāpumus, bruņotus konfliktus un tam līdzīgi. Eiropas komisija šī gada mārta tā publicēja likumdošanas priekšlikumu, kur tā apņēmās ierobežot vai um, likvidēt uh, šo um, sa saistību starp nelikumīgu izrakteņu iegūšanu un militāru konfliktu finansēšanu. Ļoti bieži Eiropa saņem dabas resursus un izrakteņus tieši no šādām konflikta zonām. Kā jūs garantēsiet un monitorēsiet šī likumdošanas akta piemērošanu un lai e, no tā negūtu labumu tie uzņēmumi, kuri piedalās šādā nelikumīgā izrakteņu ieguvē un tirsniecībā? Paldies! Whenever it comes to corruption, Ikreiz, kad tiek runāts par korupciju, naudas, eh, nelikumīgi iegūt naudas līdzekļu, legalizēšanu un tam līdzīgi, vai tie būtu Eiropas Savienības attīstības līdzekļi jaunatīstības valstīs vai šo jaunatīstības valstu pašu resursu, kas novirzīti attīstībai, mēs raugāmies, vienmēr raugāmies, lai novērstu to, ka šie līdzekļi, uh, veicina korupciju. Mums ir politisks dialogs ar eh, valstīm attiecīgajām šī mērķa sasniegšanai. Bet mums ir jāpadara tirdzniecība ilgtspējīga un ir jāveicina šo valstu tirdzniecības aprite Mums ir jāpārcērt šī saite starp nelegālu izrakteņu izmantošanu tālāk eh, bruņot konfliktu finansēšanai, vai tā būtu, vai tie būtu koku materiāli vai uh, eh, dimanti, uh, Kā jau jūs teicāt, ir sagatavot viena iniciatīva, mums ir vesela rinda monitoringu un politikas dialogu, projektu, programmu, kas ļauj sekot e, šīs e, atdalīšanas uzraudzīšanai. Un mēs noteikti turpināsim to darīt arī nākotnē. Mēs ļoti koncentrēsimies tieši uz šiem jautājumiem, lai novērstu nelikumīgas darbības. Paldies! Šlēnkons, sociāldemokrāta grupas vārdā. Prezidentei, grazie al kandidāto komisāru. Paldies, komisāru, eh, amatkandidāta kungs izmairīšanās no nodokļu nomaksas un banku noslēpums ir globāls problēmas, kas būtu jārisina globālā mī, līmenī. Bet šīs problēmas īpaši skar jā, attīstības valstis, transnacionālie uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas un līdz ar to valdību ienākumi samazinās. Mums eh, būtu jārisina šī problēma, lai nodrošinātu um, attīstības eh, politikas efektivitāti. Ko pēc jūs domām varētu darīt šajā jomā? G20 un SAO arī eh, domā par to, ka no sarunām varētu tikt izslēgtas nodokļu paradīzes. Uh, Eh, bet eh, visām valstīm vajadzētu nodrošināt godīgus spēles noteikums attiecībā uz nodokļu jomu. Atbilde. Liels paldies! Es piekrītu tam, ka jūs uzskatāt, ka eh, ļoti svarīgi ir cīņa pret izvairīšanos no nodokļu Uh, maksāšanas un ka attīstības valstīs nodokļu ievākšana uh, ir ļoti būtiska. Šis jautājums tikpat svarīgs ir uh, šajās valstīs kā, kā Eiropas Savienība. Un ja mēs vēlamies, lai attīstības valsts kļūtu par reāliem mūsu partneriem, lai tās uzlabotu savu spēju nodrošināt uh, attīstības mērķu sasniegšanu. Es tiešām iestātos par to, ka starptautiskā līmenī, ANO līmenī būtu jānodrošina tas, lai visiem būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi un lai attīstības valstīm būtu iespējams piedalīties sarunās par to, uh, kā cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un izstrādāt atbilstošs mehānismus pasaulē. Tāpat es uh, varu piebilst, ka mūsu īstenotās um, uh, labas pārvaldības, uh, attīstības programmas un kapacitātes veidošanas programmas uh, Uh, attīstības valstīs ir jāorientē uz šo problēmu risināšanu, uz cīņu pret nodokļu nemaksāšanu, un ir uh, jāveic ne tikai konkrēti pasākumi, bet šie jautājumi jāiekļauj mūsu politikas dialogā. Un uh, kapacitātes attīstības programmās ir jāiestrādā atbilstoši pasākumi attīstības valstīs. Paldies. Tagad Lukes kungs no EKR grupas. Man ir divi jautājumi par uh, politikas uh, jomām, kur Eiropas komisijas īstenotā politika var patiesībā nodarīt kaitējumu. Pirmā joma ir tirdzniecības politika un brīvās uh, tirzniecības nolīkuma kontekstā, kur uh, un lauksaimniecības tirgus aizsardzība Eiropas Savienībā, vai jūs uzskatāt, ka mums vajadzētu atvērt Eiropas Savienības lauksaimniecības preču tirgu? Otrām kārtām, vai ir atbalstāms tas, ka Eiropas investīciju banka piešķir aizdevumus un veicina e, investīcijas attīstības valstīs, vai arī e, pastāv bāžas par to, ka e, šādi pasākumi varētu kavēt attīst, finanšu sektora attīstību attiecīgajās valstīs. Liels paldies! Ja mēs runājām par brīvās tiecniecības nolūgu, nolīgumiem vai uh, par tirgus atvēršanu Eiropas Savienībā uh, attīstības valstu ražojumiem. Uh, Tātad šīs tirgu, piekļūt tirgumu bija vienpusīgi noteikta at, atceļot uh, muitas tarifus un kvotas, un šī tirgus atvēršana neatbilda pasaules tirzniecības um, organizācijas nosacījumiem, un tādēļ vai, bija jānoslēdz uh, divpusēji uh, brīvās tirzniecības nolīgumi, atverot abu pušu tirgus. Šis process uh, attīstās. Mēs vienmēr uh, ievērojam, teiksim, uh, tādu pieju, ka šī tirgus atvēršana nav pilnīgi simetriska Eh, Eiropas Savienības tirgus ir atvēr, tiek atvērts nolīgumā jau pašā sākuma posmā, un pēc tam eh, šīs eh, partnervalsts, attīstības valstis var ilgākā laika periodā īstenot pielāgošanās pasākums tirgus atvēršanai bet mums ir jāiestrādā attīstības dimensija brīvās tirzniecības nolīgumos un citos sadarbības nolīgumos. Tālāk runājot par Eiropas investīciju banku. Es uzskatu, ka uh, EIB ir uh, jāpiedalās projektu finansēšanā attīstības valstīs, bet mums ir jāpaturprātā, ka tā ir investīcija banka, nevis attīstības banka, un tādēļ ir jāizraugās atbilstoši projekti un jāizmanto atbilstoši darba metodas attīstības valstīs. Kāds vārds pakada tundo kungam. Sveicināti, Nīmītas kungs. Viena no aizejošiem komisāriem norādīja, ka e, situācija ir sliktāka nekā iepriekš, e, un arī jānorāda, ka konkrēti skaitļos ir tik daudz cilvēku gājuši bojā Dienvidu Sudānā, Gazā, Sierra Leonā, e, citās valstīs, ne tikai ebolas eh, vīrusa dēļ. Humānā situācija pasliktinājusies arī terorismu dēļ, un tas nozīmē arī palielinātu risku sadarbības valstīs. Ir jādomā, vai ir nepieciešams domāt par to, kā tiks uzlabot šī sadarbības drošība. Es ne, gribētu runāt par pozitīvām um, pasākumiem pārnacionālā ziņā. Kādi, kādā veidā varētu pa, palielināt drošības līmeni šajā sadarbībā, un vai jūs esat iecerējis paredzēt Eiropas eh, sadarbības eh, personas statusu? Thank you, thank you very much. Liels paldies. Es pilnīgi piekrītu tam, ka palīdzības darbinieku, palīdzības sniedzēja drošība gan humanās palīdzības jomā, gan uh, veselības aprūpas jomā ir jāizvirza kā viena no galvenajām prioritātēm, uh, kad tiek uh, veidotas šīs darbības programmas un kad tiek sniegta palīdzība attīstības valstīm. Līdz šim brīdim uh, līgumslēdzējas aģentūras, kuras eh, slēdz līgumus ar eh, nevalstiskām organizācijām vai ar dalību valstu aģentūrām, uh, izstrādā plānus ārkārtas situācijām un galvenie kritēriji uh, darbi darbinieku drošības garantēšanai ir jārespektē. Tāpat uh, tiek arī mēs finansējam uh, evakuācijas operāciju izmaksas, ja ir jāevakuē nevalstisko organizāciju darbinieki vai citi palīdzības sniedzēja programmu ietvaros. Es uh, esmu apņēmības pilns uh, palielināt uh, mūsu nevalstisko organizāciju rīcības spēju uh, attiecībā uz risku pārvaldību. Un esam gatavi, mums ir jābūt gataviem šie jautājumi risināt arī uh, no uh, finansējuma aspekta un īstenojot donoru koordināciju. Tagad vārds Krizogonos kungam no GOE grupas. Komisāra kandidāta kungs. Vidējie dienas ienākumi vienām procentām iedzīvotāji ir tikpat lieli kā viss nabadzīgāko 57% iedzīvotāju ienākumi veselā gadā. Tas nozīmē, ka miljoniem cilvēku pasaulē dzīvo iztiekot ar mazākā vienu dolāru dienā Un tas viss ir tādēļ, ka šīm valstīm tiek uzspiesta tāda politika, ka to uh, uzspiež Eiropas komisija. Eiropas Savienība apgalvo, ka viena no tās vērtībām ir solidaritāte. Ko esat paredzējis jūs, kā komisārs, darīt, lai nodrošinātu, ka uh, tiek daudz taisnīgāk pārdalīts bagātības pasaulē un kā jūs to panāksiet ar jūsu iztenotās politikas starpniecību. Jā, patiešām. Ilgtspējīgas attīstības mērķu vispārējais universālais raksturs uh, nozīmē to, ka mūsu mērķis ir uh, Uh, mazināt, uh, izskaust nabadzību gan attīstības valstīs, gan arī Eiropā. Un šī vispārējā pieeja arī mūs uh, rosina izstrādāt solidaritātes iedzienu. Tas ir arī noteikts mūsu līgumos runājot par attīstības politikas īstenošanu, par ko ir atbildīga Eiropas komisija. Es uh, savā darbā pievērsīšu lielu uzmanību uh, lai īstenotu Eiropas vienprātību šajos jautājumos un arī, eh, lai īstenot darba kārtību pārmaiņām. Un tas arī nozīmē, ka mūsu sniegtāja palīdzība ir jābūt eh, diferencētai. Un eh, e, varbūt Uh, mazāks atbalsts ir sniedzams tām valstīm, kuras uh, pašas spēja cīnīties ar nabadzību un uh, lielāks atbalsts būtu jāsniedz atsevišķajiem sektoriem šajās valstīs un vairāk palīdzības jāsniedz tām valstīm, kur var pārnākt reālas pārmaiņas. Tātad mūsu mm, veiktiem pasākumiem ir jābūt vērstiem uz to, kā visaktīvāk apkarot nabadzību tur, kur tā arī visplašāk ir izplatīta. Paldies, tagad zaļo grupas vārdā Hautals kundze. Paldies, klausoties sarunu pār imigrāciju un attīstību, esmu nobažīsies, jo vēl aizvien atceros vēstuli, ko Junkerkungs jums iesniedza norādot par to, ka jāmeklē pienācīgi veidi, kā pārvaldīt eh, migrācijas plūsmas. Protams, tas nevar būt veids, kā tērēt attīstības eh, mērķiem paredzēto naudu. Un tagad es gribētu zināt, vai jūs pats apņemsieties netērēt attīstības naudu cīņā pret nelegālo migrāciju un tā kā man ir 15 sekundes palikušas. Ļoti maz ir runāts par lielo sieviešu lomu attīstības politikā. Kā jūs ņemsit vērā šo lomu mūsu attīstības darba kārtībā? Paldies! Atbilde. Attīstības politika un sadarbība ir politika, kurā varētu palīdzēt risināt eh, un pārvaldīt nelegālās imigrācijas plūsmas un mazināt imigrācijas eh, spiedienu uz Eiropu, veidojot ekonomikas un sabiedrības, kuras būtu iekļaujošas un labvēlīgas migrantiem, lai tie varētu palikt savās valstīs. Mana izpratne ir tāda, ka attīstības e, pasākumi un līdzekļi nedrīkst tik tiešā veidā novirzīti, lai būvētu mūri ap Eiropu pret nelegālo imigrāciju. Kā jau es skaidroju iepriekš, ir jānojauc sienas viņu izcelsmes valstīs, kuras eh, traucē tiem pilnībā iekļauties sabiedrībā. Es uzskatu, ka ir attīstības politikā mazāk jāpievēršas nelegālajām prasmām, bet vairāk jādomā par to, kā konsekventā veidā risināt imigrācijas jautājumus ar uzņemšanas politiku Eiropas Savienībā, veidojot šādu politiku un lai varētu palīdzēt attīstības valstīm mazināt nelegālo imigrāciju un veidotu iespējas legālai migrācijai uz Eiropu. Šķiet, ka esmu izmantojis visu laiku. Jums būs vēl 5 minūtes beigās, Mimits kungs, Gila kungs no FDD grupas. Paldies! Daudzi uzskata, ka ekonomikās partnerības nolīgumi, ko paraksta Eiropas Savienība ar trūcīgajām valstīm, ir nelīdzsvaroti, dodot iespēju eh, graut vietējos tirgus šajās valstīs Tāpat Eiropas Savienībā netiek nodrošināta pieeja vietējiem ražotājiem, kurus to gribētu pārdot Eiropā. Taču Eiropā netiek ražotas augsta līmeņa elektronikas, iekārtas, satelīta piedarumi. Oxfam uzskata, ka veidosies netaisnīga konkurence ar augsti subsidētiem Eiropas Savienības ražotājiem. Vai jūs varētu komentēt šo nolīgumu netaisnīgumu? Atbilde. Paldies. Ekonomiskās partnerības nolīgumi tiek eh, diskutēti ņemot vērā koliģiāli pieņemto mandātu, kas tiek sagatavots eh, sadarbībā starp vairākiem komisāriem. Tirzniecības komisārs ir ar ir atbildīgais šajā jautājumā. Mans uzskats ir, ka jāveido vai, un jāiestrādā vairāk attīstības aspektu tirzniecības un partnerības nolīgumos. Nav pietiekami diskutēt un vienoties pār maksimāli brīvu pieju Eiropas tirgumu precēm, kas varētu tikt ražots attīstības valstīs, bet mums ir jādomā arī par to, ka viņu eksportējamo produktu klāsts ir ierobežots, vai nu tāpēc, ka tos nevar saražot, vai nu tāpēc, ka tie neatbilst tehniskajiem, sanitāriem vai citiem standartiem, ko pieprasa Eiropas tirgus. Un tas tam ir jāpaliek spēkā arī ekonomiskās partnerības nolīgumos. Es gribētu norādīt, ka labākas saiknes starp tirzniecību un attīstību brīvās tirzniecības nolīgumos ir jāņem vērā. Mēs vēl aizvien nesam panākuši mm, eh, to, un ir vairāk reģioni un valstis, kuru sakarā šie uh, nolīgumi ir jāpabeidz, un uzskatu, ka tas ir svarīgs punkts. Paldies, nākošais runātājs Himenes Beserila. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam jūs, Mimica kungs, uzskatot, ka nākotne ir nozīmīga dažādiem attīstības spēlētājiem un uh, to, ka cik svarīgi ir cīnīties pret nabadzību, uzlabot cilvēktiesību situāciju attīstības valstīs. Kā jūs veicināsiet sadarbību starp privātu uzņēmējiem un attīstības valstiem, lai šī sadarbība būtu efektīva un kādi pasākumi būs paredzēti, lai piesaistītu privātos uzņēmējus MBU, lai uzlabotu Eh, vīdi tajās vietās, kur šie uzņēmumi iedibinās, kā arī piešķirot vairāk teikšanas sievietēm. Tāpat eh, komisāra kandidāti gribētu zināt, kā eh, tiks risināta problēma, ko rada nabadzība, korupcija un arī terorisms. Paldies! Uh, thank you. Thank you very much. On, uh, on the second part of the uh, of your Paldies par jautājumu, par otro jautājumu daļu. Gribētu uh, izdarot kopsavilkumu vairākiem būtiskākajiem aspektiem savām atbildēm attiecībā uz imigrācijas politiku. Bet kopumā, ņemot vērā kopīgu attīstības politikas ietekmi un to, kas eh, ir paredzēta pārmaiņu darba kārtības ietvaros, vajadzētu risinot eh, sociālo vīdi dalību valstīs un un sadarbības valstīs um, vajadzētu domāt par migrācijas plūsmu mazināšanu no šīm valstīm. Tā būtu daļa no noturīgas attīstības politikas, kas būtu saistām ar migrācijas jautājumiem. E, atgriežoties pie jūsu pirmā jautājuma. Uh, first question, uh, first part of the question was related. Pirmā jautājuma daļa attiecās uz uz privātu uzņēmumiem, privāto nozari, atkārto runātāja. Mēģināšu paskaidrot, ka privātās nozars eh, loma un iesaistīšanās ir svarīga vispārīgajā izpratnē. Finansējumā, investīcijās, kā arī šo privāto uzņēmēju lomā uh, attīstības valstīs. Un šajā sakarā mēs gribētu atbalstīt privāto nozare tād, kād tās respektē jēdzienu un mērķus noturīgai attīstībai ja tie piekrīt sniegt savu atbalstu šeit. Paldies, turpina priekšsēdētājs, nākošais runātājs no sociālistu un demokrātu grupas deputāts Fumcu Likā. Paldies! komisāra kandidāti, mans jautājums attiecas galvenokārt uz klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņas, kas skar ikvienu no mums, neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam. 2015. gads būs svarīgs gads cīņā pret klimatu pārmaiņām. Noturīgas attīstības mērķi nomainīs tūkstošgadus attiecības mērķus, jauns vis, eh, visaptvarošs līgums pār klimatu pārmaiņām tiks uh, parakstīts. Tomēr šķiet, ka jaunajā komisijā saikne starp klimata pārmaiņām un noturīgu attīstību nav pietiekami izcēlta. Piemēram, misijas vēstule komisāra kandidātām par klimata darbībām. Un, no, un arī no enerģijas komisāra neat Eh, neņem vērā noturīgu attīstību. Kā jūs esat iecerējuši saistīt cīņu pret klimatu pārmaiņām un noturīgu attīstību, ja nav pietiekami daudz uzmanības tam pievērsts uh, eh, jau no paša sākuma? Un kā jūs esat iecerējuši nodrošināt adekvātu finansējumu cīņai pret klimatu pārmaiņām? Uh, eh, kā tas tiks ņemts no jau tā uh, samazināt attīstības uh, budžeta. Atbilde. Neraugoties uz to, kas ir rakstīts mūsu misiju vēstulēs, es nespēju saskatīt uh, saikni starp klimata pārmaiņām un attīstību. Šādai saikni ir jābūt. Uh, bez vides, enerģijas, attīstības komisāru um, darbā tas ir nozīmīgi. Un šāda sadarbība notiks komisāru līmenī, projektu līmenī, jo es uzskatu, ka šie procesi ir saistīti un tie nevar iet katrs savā virzienā. Mums ir jāstiprina vienotā Eiropas izpratne abām konferencēm un sarunām, kuras norit šajā sakarā. Tas pieprasa vairāk koordinēšanas darbību un ārējās darbības, gan ārējās darbības projektos, gan ekonomiskos un klimata pārmaiņu ziņā. Tas nozīmē, ka mums visiem ir jābūt daļai no sarunu grupas abām konferencēm. Un šajā sakarā es cerīgi raugos uz sadarbību ar enerģijas klimatu un komisāru un klimata pārmaiņu komisāru un arī ar citiem komisāriem un vicepriekšsēdētājiem, kuri strādās pie šiem tik svarīgiem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs Lokakungs. Šovakar pēdējo reizi jūs uzstāties. Ich möchte noch einmal fragen zur Konditionalität. Jā, paldies. Es gribēju vaicāt kaut ko par eh, šo attīstības politikas šķērs atbilstību. Jūs daudz runājāt par nosacījumiem līgumos. Tik uzdod daudz jautājumu par migrāciju, tīpaši par nelegālo migrāciju. Vai jums šķiet, ka būtu korekti un pareizi šajā kontekstā izmantot šos līguma nosacījumus? Citiem vārdiem sakot, vai mēs varam teikt, ka izcelsmes valstīm ir jāstrādā pie tā, lai pārbaudītu tranzīta ceļus un tranzīta valstīm uh, būtu jābūt gatavām uz, atpakaļ uzņemt nelegālos imigrantus no, uh, kas aizturētu Eiropas Savienībā. Migrācijas plūsmas ir tīpaši nelegālās migrācijas plūsmas ir jāskata uh, un jāanalizē uh, tiešām ļoti padziļināti, un tas ir jādara ne tikai mums. Mums vajadzētu paskatīties uz šo parādību plašākā perspektīvā. Runājot gan par Eiropā veiktiem pasākumiem, gan tranzītu valstīm, uh, gan arī bēgļu izcelsmes valstīm. Es negribētu teikt, ka lielāko daļu migrantu plūsmu ir veicinājušas apzinātas jaunatīstības uh, valstu uh, politikas. Jā, varbūt, ka zināmā mērā tas ir tādēļ, ka pārvaldība nav bijusi pietiekami laba, valsts uh, uh, nevar nodrošināt um, normālus ekonomiskos un finanšu apstākļus, bet ir tāda elementa, kā cilvēku tiesības, laba pārvaldība, kas ir iekļauti līgumos par attīstības palīdzības sniegšanu, un uh, mēs realizējam politisko dialogu, kur šie jautājumi tiek skatīti. Un, uh, protams, mēs runājam arī par uh, <clears throat> migrācijas cēloņiem, un es noteikti gribētu redzēt kopīgus pasākumus, kas ir vērsti uz to, lai mūsu imigrācijas uh, politika tiktu veidot tā, kas veicina atpakaļ uzņemšanu gan tranzītu valstīs, gan izcelsmes valstīs. Paldies, Gorens kungs no Aldas. Paldies. Kādai pēc jūsu domām vajadzētu būt kultūras vietai attīstības politikā? That, uh, culture... Daži varētu apgalvot, ka kultūra ir uh, pamestā bārenīta ilgtspējīgas eh, attīstības kontekstā. Bet es noteikti tā negribētu klasificēt kultūru. Kad mēs runājam par sociālo ilgtspējīgumu, tad mēs runājam par daudz ko vairāk nekā pamatu sociālo pakalpojumu sniegšanu. Un tad, kad runājam par plašāku šo jēdzienu sociālā ilgtspēja, tad tas ietver sevī visu, kas ir saistīts ar cilvēka sociālo dzīvi, attīstību, ieskaitot cilvēktiesību jautājumus, kultūras jautājumus un kultūras attīstību ieskaitot arī minoritāšu tiesības un minoritā, minoritāšu spēju un kapacitāti attīstīt savu etnisko identitāti. Es noteikti būšu viens no tiem komisāriem, kas kultūras programmas padarīs par mūsu ilgtspējīgās sociālās attīstības eh, dimensijas neatņemam sastāvdaļu. Paldies, Kosovkungs no Tautas partijas grupas lūdzu. Kundze. Nē, kungs, es atvainojos. Paldies! priekšsēdētāji. Komisāra amat kandidāta kungs, es pieņemu, ka jūs zinat, ka mums ir ļoti svarīgi strādāt kopā ar Āfrikas un Karību jūras reģionu valstīm. Spēkā ir Kotonu līgums, kur darbība beigsies 2020. gadā un ir zināms bažas par to, kas notiks vēlāk. Man ir pavisam vienkārši jautājums jums. Ja jūs tiksiet apstiprināts amatā, ko jūs darīsiet, lai šis līgums tiktu pagarināts? Un kādas sarunas jūs vedīsiet šajā sakrā? Paldies! Kotonu nolīgums ir patiešām svarīgs un labs piemērs tam, kā partnerība var darboties. Uh, Šī nolīguma termiņš beidz 2020. gadā. Mums priekšā vēl pieci gadi, bet ar to nepietiek. Ja mēs nerīkosimies saulēcīgi, Jau nākamā gada pašā sākumā e, esmu apņēmies uzsākt plašu konsultāciju procesu, iekļaujot tajā arī parlamentu un jūsu komiteju par jaunu pieju uh, e, pēc Kotonu līguma laikam. Gribu jau no sākuma noprecizēt, ka nav jautājums par to, vai turpināt šo partnerību vai nē. It īpaši ar Āfriku. Tas, protams, ir jādara. bet mums ir jāņem vērā jaunā realitāte. Un varbūt mēs varam padomāt par kādiem vispārīgiem principiem, par ko varam vienoties ar Āfrikas un klusā okeāna reģiona valstīm, lai attīstītu specifiskas programmas Āfrikai, noteiktiem reģioniem uh, vai uh, AKP valstīm. Katrā ziņā šo konsultāciju procesu rezultāts noteiks to, kāda būs mūsu pieeja laika posmām pēc eh, esošā Kotonu līguma darbības termiņa beigām. Paldies! Nāns kungs, sociāls un demokrāta grupa. Paldies! Eh, varbūt turpinot par eh, laiku pēc Kotonu līguma darbības termiņu, jūs runājāt par eh, stiprajām pusēm, bet gribēju vaicāt par vājām pusēm. Šajā nolīgumā ir paredzēts konsultāciju process un eventuāli iespēja apturēt šī līguma darbību, ja nopietni principi tiek pārkāpti. Un, uh, Jūs zinat, ka tiek pārkāptas uh, pamatiesības. Pagājušā gadā, kad um, Uganda un Nigērija apsprieda uh, likumdošanu, kas ir uh, klai homofobiska, um, Eiropas Savienība neko ne, neteica. Jaunajā partnerībā noteikti būtu skaidrāk un striktāk jāatrunā uh, pamatiesību ievērošana un jāpredz strikts sankciju mehānisms. Un kā jūs um, uzturēsiet Eiropas Savienības kā cilvēku? cilvēku eh, tiesību aizsarga lomu, eh, ja, eh, mi, lai arī stiprinātu un veicinātu minoritāšu tiesības, ko to nolīgumu ietveros. Un kā jūs izman, izmantosiet Lisabonas līguma 21. pāntu, lai aizstāvētu pamatiesības? Paldies! Jā. Yeah. Savās darbībās pēc Kotonu līguma darbības laika es noteikti gribētu uzturēt padziļinātu pieeju cilvēku tiesību jautājumiem, nosakot vispārīgos principus eh, mūsu sadarbībai un partnerībai ar Āfrikas un Karību jūras reģionu valstīm. Šajā ziņā es gribētu paļauties uz jau esošo mehānismu un nosacījumu sistēmu, eh, kas ir mūsu politiskā dialoga pamatā ar AKP valstīm. Šo nosacījumu kopumu es gribētu saglabāt tādēļ, ka mēs redzām, ka tas ir ļāvis mums uh, pietiekam proaktīvi reaģēt uz uh, cilvēku tiesību pārkāpumiem. Pat Ugandā un Nigērijā, es domāju, ir labi piemēri tam, kā politiskais dialogs ir devis uh, labvēlīgu iznākumu cīnoties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem. bet es, kā jau teicu, gribētu uzsākt plašu konsultāciju procesu un noteikti gribu uzturēt arī neformālu dialogu ar devu komiteju lai apspriestu un vienotos par to, kā vislabāk izstrādāt nosacījumus, lai šie līgumi būtu pietiekami efektīvi un lai mēs varētu izšķirīgi rīkoties uh, eh, cilvēku tiesību pārkāpumu gadījumos, saglabājot palīdzības programmas tiem, kam tās patiešām ir nepieciešamas. Paldies! Paldies! Cēlērkungs no Tautas partijas grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Mimicas kungs! Jūs stājaties amatā ļoti interesantā laikā. Nākamajā gadā mēs pārskatīsim tūkstošgadus mērķu sasniegšanu. 2015. gads ir attīstības gads, tādēļ jūsu atbildības sfēra iegūs īpašu nozīmi. Es pieņemu, ka jūs redzēsiet, ka daudz mērķi, kas tika uh, Uh, apstiprināta 2000. gadā joprojām nav realizēta un sasniegta. Attīstības palīdzība nozīmē palīdzēt cilvēkiem tā, lai viņi paši sev spēj palīdzēt un ir svarīgi, lai šī palīdzība nonāktu pie tiem, kam tā ir visvairāk vajadzīga, bet, protams, daudzās jaunatīstības valstīs šo palīdzību nesaņem cilvēki, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga, un ļoti bieži cilvēki nesaņem pamat izglītību, pamata veselības aprūp, un Ko jūs darīsiet, lai attīstītos pilsoniskā sabiedrība un kā jūs veidosiet eh, savu politiku, ņemot vērā arī urbāno politiku un tās aspektu? 70% no Eiropas Savienības pilsoņiem atbalsta attīstības palīdzību un tās programmas, bet kā jūs redzat reģionālās komponentes eh, ievīšanu šajā rīcību politikā? Paldies! Liels paldies par šo jautājumu! Urbanizācija un pilsētu attīstība ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem ilgtspējīgai attīstībai. Patiesībā ļoti bieži urbanizācija apdraud vispārējo attīstību ne tikai jaunatīstības valstīs. Varbūt Eiropā situācija ir nedaudz labāka, bet Tieši tādēļ, ka mums Eiropā ir izdevies savaldīt e, šo nekontrolētu urbanizāciju, efektīvi iesaistot vietējās pašvaldības reģionālās pārvaldes struktūras, mēs noteikti varam dalīties šajā pieredzē, izmantojot e, attiecīgās programmas jaunatīstības valstīs. Es eh, paļaujos uz NVO un vietējo pašvaldību ieguldījumu un līdzdalību programmās, veicinot ilgtspējīgu urbanizāciju. it īpaši jaunatīstības valstīs. Ļoti bieži vietējās pašvaldības m, m, eh, nav pietiekami kompetentas, bet tajā pat laikā tās var palīdzēt eh, apiet dažreiz apgrūtinošu hierarhiju vai pārvarēt uh, E, nepilnīgas un vājas e, pārvaldības radītos trūkumus, kā ļoti bieži šāds vietējās programmas tiešām ir ļoti veiksmīgs. Tā kā man atbild, atbild ir tāda vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību, vairāk vietējās pašvaldības struktūras mūsu attīstības programmās, ir tīpaši tās veidojot un plānojot. Paldies! Mānskūrkungs, sociāldemokrāta grupa. Priekšsēdētāji, <coughs> paldies, komisāra kandidāts. Uzdošu jautājumu par Kotonu nolīgumu. Mm, es konstatēju, ka esmu jau trešais, kurš jautā par šo tēmatu. Šīs Partneriāts ir visplašākais un vissvarīgākais, kāds šobrīd ir, un jums būs tas nopietnais uzdevums, ves, vedot sarunas nākošajā gadā par partnerību Ziemeļdienvidi šajā sakarā. Un tāpēc divi jautājumi. Pirmkārt, kā jūs domājat eh, iekļaut neatrisinātos jautājumus 2010. gada pārskatīšanas laikā? konkrēti problēmas pār migrāciju, finanšu pārvaldību, cīņu pret nodokļu paradīzēm un cilvēktiesību jautājumiem. Otrkārt, paldies! Yes, Tātad pēc Kotonu ietvers ir ļoti svarīga prioritāte. Un man kā tāda tā arī būs. Jo mums ir jāsāk domāt par to, kā vislabāk uh, veidot savas attiecības pēc eh, Kotonu līguma darbības beigām, tīpaši ar Āfrikas kontinentu valstīm. Tieši tādēļ šajā kontekstā es gribētu pēc iespējas ātrāk uzst, uzsākt kontaktus ar uh, svarīgiem Āfrikas eh, valstu vadītājiem un amatpersonām, kas noteikti iezīmēs arī attīstību pēc Kotonu līguma darbības eh, beigām un plānoja apmeklēt arī Āfrikas eh, vadošās valstis un to līderus, ieskaitot Āfrikas Savienības uh, mītnes vietu. Tas, tā būs daļa no gatavošanās publisko konsultāciju procesam, ko es jau nu pat pieminēju, ko es gribētu uzsākt pēc iespējas ātrāk nākamajā gadā. un noteikti būs jāiesaista pēc iespējas vairāk iesaistītās un ieinteresētās puses, lai noformulētu arī Eiropas pieeju. Uh, Tajā pat laikā es saprotu, ka mūsu pieeja ir jābalstās uz cilvēktiesību, pamatiesību principiem, labas pārvaldības principiem, ir um, jāstrādā pie tā, lai izvairītu, lai um, apkarot izvairīšanos no nodokļiem. Un mums ir jāpadomā, kā uh, šīs darbības pēc iespējas labāk iestrādāt uh, pamatprincipos, kas noteiks mūsu darbību pēc Kotonu līgumu. Paldies, Pongs kungs, Tautas partijas grupa. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kandidāti partneru attiecības, kas eh, sadarbībai ar aizjūras teritorijām un Eiropas eh, Savienību ir atjaunots pagājušā gada beigās. Tas fakts, ka aizjūras valsts eh, zemes un teritorijas ir attīstības komitejas izpratnē, un šis jautājums nav līdz galam atrisināts, tas e, fakts ir ticis kritizēts. Vai jūs piedāvājat e, izveidot e, elastīgāku nekā EFD instrumentu aiz Eiropas aizjūras teritorijām? Paldies! Thank you very much indeed. Liels paldies Uh, aizjūras teritoriju un reģionu finansēšana. Jā, un uh, diskusija par to, kā labāk izvērtēt šīs uh, finansiālās vajadzības, ir turpināsies jau zināmu laiku. Pašreizējais noregulējums ir tāds, ka daļa no Eiropas attīstības fonda uh, tiks novirzīta šiem mērķiem. Esmu gatavs turpināt šo diskusiju, paturot prātā to, ka ir jābūt uh, pēc iespējas elastīgākiem finanšu nosacījumiem. Varbūt mēs varētu sākt ar to pozitīvo faktu, ka Eiropas attīstības fondā uh, finansējuma īpatsvars aiz jūras teritorijām un reģioniem ir pieaudzis par 12%. Tas ir labs izējas punkts un varētu arī norādīt, ka Eiropas attīstības fonds pašreizējo budžeta ierobežojumu kontekstā ir viens no elastīgākajiem finansējuma mehānismiem. finansējumu nodrošināšanai šīm valstīm varbūt, ka mēs šo jautājumu varam izskatīt pat pirms Kotonu nolīguma pārskatīšanas, kad uh, tiks uzsāktas uh, sabiedriskās konsultācijas par pēc Kotonu procesu. Lopes Agilāra kungs, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētā. Komisāra kandidāti. Jūs jau esat atbildējis uz daudziem jautājumiem šīs uzklausīšanas laikā, kas norāda uz šīs jomas lielo nozīmi cīņu pret nabadzību, uz iespēju labāk izmantot dabas resursus, finanšu plūsmas un arī to, cik svarīgi cīnīties pret korupciju. kur tiek novirzīts praktiski triljons dolāru Tāpat arī mēs uzklausījām atbildes par, par, no jūsu puses par to, ko komisija varētu iecerēt un veikt kādas darbības turvākajā laikā, taču man ir daži konkrēti jautājumi. Pirmais jautājums saistībā ar naudas atmazgāšanas direktīvu. Vai jūs piekrītat, ka 28 valstīs ir jāizveido centrālais reģistrs labumu ņēmējiem? Uh, lai šī informācija būtu sabiedrības rīcībā. Otrkārt, vai apņemiet paplašināt eh, likumdošanu par konfliktu minerāliem, lai jeb izrakteņiem, lai uzņēmumi deklarētu šo izrakteņu saņēmējus. Yes, thank you very much. Combating Liels paldies cīņa pret korupciju un naudas atmazgāšanu un visiem citiem veidiem, kā tiek um, neatbilstoši un ļaunprātīgi izmantot attīstības palīdzību un arī uh, valstu pašu finanses uh, protams, ir uh, svarīgs elements Eiropas attīstības uh, politikā. Es uh, pārstāvu Horvātiju valsti, kura ir arī izgājusi cauri uh, Uh, demokrātijas un tiesiskas valsts veidošanas procesam un esam arī cīnījušies pret korupciju un cīnījušies pār labākas tiesu sistēmas izveidi. Tas notika iestāšanās arunu procesa laikā. Un, protams, svarīgākais, uh, svarīgākā vadlīnija bija reformas, reformēt visu, reformēt arī cilvēku domāšanas veidu. Uh, mēs varam šo uh, Eiropas Savienības paplašināšanās pieredzi izmantot uh, sadarbībā ar uh, mūsu partneru valstīm, cīnoties pret korupciju, pret neefektīvu tiesu sistēmas darbību un pret naudas atmazgāšanu. Ir konkrēti pasākumi, kas ir jāparādz monitoringa procedūrās, kapacitātes veidošanas procesā un arī uh, īstenojot uh, parlamenta uh, um, kontroli, uh, demokrātisko kontroli ar uh, budžeta kontrolas komitejas uh, starpniecību. Par šo uh, publisko uh, patiesā labumu guvēju reģistru, jā, es atbildu, jā, es uh, uzskatu, ka tāds būtu nepieciešams un tās būtu jāparāds pēc iespējas uh, visaptveroši. Tālāk par šo, par uh, uh, dabas resursu izmantošanu. Es domāju, ka šeit nevajadzētu pagaidām paredzēt obligātu, bet gan brīvprātīgu sistēmu. Tagad Prēdes kungs no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji kundze, komisāra amata kandidāta kungs, jums jau ir uzdoti daudz jautājumu, bet es gribētu ar jums parunāt par to, kas attīstības politikas jomā ir noticis pēdējo piecu gadu laikā. Tā ir uh, nesen izveidota politika, un es gribētu jautāt, ko jūs esat paredzējis darīt atšķirīgi no pašreizējā komisāra, kur jūs saskatāt šīs politikas vājos punktus, tātad ko jūs darīsiet citādāk, jo jūs ir arī deputāta darbības pieredze, un jūs esat, eh, tātad, eh, balstoties uz to, paldies, saka. Mimits kungs, tātad paskatoties piecu gadu un arī vai senākā pagātnē, gribu teikt, ka attīstības, tūkstošgads attīstības mērķu īstenošana balstījās uz ekonomikas attīstības, uz ekonomikas ilgspējīgas veidzināšanu šajās uh, partnervalstīs. Un šajā kontekstā mūsu pieeja attīstības politikai bija vairāk orientēta uz donoriem, uz oficiālās attīstības veicināšanu. Tātad mēs uh, bijām kā donori, kuri tad sadarbojās ar palīdzības saņēmējiem. Tagad mēs mainām paradigmu, tagad mēs ieviešam ilgtspējīgas attīstības mērķus. Un tā tad mainās būtiski šī politika, ir lielāka orientācija uz saskaņotību, uz partnerattiecībām. attiecībām tiek izvirzīti e, kopīgi vispārēji mērķi, un es vēlētos dot savu ieguldījumu šai procentā. Un Eiropai no maksātāja ir jākļūst par spēlētāju šajā attīstības laukā. Tas nozīmē, ka mums ir jāsaglabā sava vadošā loma attīstības politikas jomā, ne tikai tādēļ, ka mēs uh, finansējam lielāko daļu no eh, eh, šo valstu vajadzībām, bet arī tādēļ, ka mēs strādājam ļoti inkluzīvā veidā. Un eh, tas ir tas, ko es gribētu pirmkārt mainīt, salīdzinot ar iepriekš īstenoto pieju. Un tagad mūsu sarakstā vēl ir divi runātāji. Vispirms eh, Flekenšteina kungs sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Kā jūs eh, saprotat, kandidātu kungs, mums ir nepieciešams politisks komisārs, kurš iestājas par politikas uh, konsekvenci attīstības jomā Un uh, šeit ir ietvērtas visas politikas jomas, kas var skart šīs partneru valstis gan. gan un uh, līdz ar to ir mums arī nepieciešams uh, komisārs, kas būs neatkarīgs no augstās pārstāvis, bet te pašā laikā īstenos ar viņu sadarbību, lai veicinātu progresīvu attīstības politiku Tāpat jums būs jāvada sarunas par uh, nākamo attīstības, pasaules attīstības uh, ietvaru un programmu. Jums būs uh, aktīvi jādarbojas starptautiskajā uh, arēnā, un es gribētu zināt, kā jūs esat paredzējis nodrošināt, lai Eiropas Savienībai būtu skaļāka vienota balss uh, starptautiskajā sabiedrībā. Paldies, saka kandidāta kungs, jā, šī uzklausīšana bija orientēta uz uh, tiem svarīgākajiem elementiem, uz ko jūs arī norādījāt savā jautājumā. Jūsu jautājums patiesībā sasaucas ar noslēgumu vārdiem, ko es vēlējos teikt uh, šajā uzklausīšanā. Jūs norādījāt uz virkni no tām prioritātēm, uh, ko es arī uzskatu par svarīgām, par to, ka ir jābūt politiskam komisāram, politiski neatkarīgam, politiski godīgam, lai e, e visas, visu citu komisijas dienestu veikt to darbību mēs e, skatītu arī no Eiropas attīstības politikas e, skatu punkta. Tātad, kā komisijā mums ir jādarbojas nevis katram izolēt savā, savā nozarē, e, teiksim, atsevišķi attīstības politika, atsevišķi humānā palīdzība un citas politikas mums, kurš e, mums ir jāuzlabo koordinācija, bet te pašā laikā neviena politika nav pakļauta otrai politikai, bet mums ir jāpanāk Uh, politiska ietekme un šai uh, politikai ir jābūt konsekventai un koordinētai. Un esmu gatavs īstenot uh, šādu sadarbību ar komisāriem un tā skaitā ar viceprezidentiem un augsto pārstāvi. Mums jau ir bijušas pirmās sarunas, pirmie kontakti, un tie iet šajā virzienā, un es uh, neuzskata, ka šī būs tāda subordinācijas e, komisija, tā būs koordinācijas komisija un uh, saskaņotas politikas komisija, un esmu darī, gatavs darīt visu, kas man spēkos, lai to panāktu. Un pēdējais jautājums šo vakar uzdod to Stirakungs. kungs priekšsēdētājs kundze pirmo jautājumu uzdeva horvātu valodā un līdz ar to arī pēdējo jautājumu uzdošu horvātu valodā. Uzklausīšanas laikā jūs paudāt atbalstu pieeja, kas balstās uz tiesībām un Eh, es gribu norādīt, ka ir paredzēts, eh, ka būs 16 eh, ģenerāla direktorāti. Tas neatbilst labas pārvaldības un tiesiskuma principiem vai sarunu laikā bija centieni mainīt šo situāciju. Tas būtu pirmais jautājums. Otrais jautājums - atšķirībā no Tātad eh, runa ir par 16 uh, eh, uh, eh, ilgspējīgas attīstības mērķiem un vai ir paredzēts kādas izmaiņas salīdzinājumā ar šo tūkstošgads attīstības mērķiem un kas būtu sakāms par uh, dalību valstu ieguldījumu. Atbilde. Runājot par visu mērķu definēšanu un par uh, labas pārvaldības mērķu e, īstenošanu, tad šie e, pārvaldības principi ir saistīti ar demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Šobrīd mūsu priekšā ir dokumenta projekts. Attīstības padomē mums e, būs jācenšas izstrādāt vienota Eiropas pieeja šiem jautājumiem, jāuzlabo šis uh, dokumenta projekts par uh, šiem mērķiem, bet neatkarīgi no tā, kāds būs šis uh, formulējums, es varu jums apliecināt, ka kā starptautiskā sadarbības komisija komisārs, ja mani iecels šai amatā, es eh, nodrošin, cenšos nodrošināt to, ka eh, labas pārvaldības noteikumi un cilvēku tiesību ievērošana eh, tiks īstenoti dzīvē, un tie atspoguļos tiešie principi visos mūsu mm, darbības dokumentos, uh, attiecībā uz uh, ekon attīstības palīdzības sniegšanu un sadarbību pat. Ja tas, es varu apliecināt jums, ka mūsu ikdienas darbā šie principi uh, atspoguļosies. Par to mēs esam vienas prātis un. Mūsu mērķis ir uh, akcentēt uh, labu pārvaldību un tiesiskumu, pat ja uh, it īpaši mūsu ikdienas darbībā priekšsēdētāju. Tagad ir uzdoti visi jautājumi. Ja jūs vēlaties vēl kaut ko papildus teikt, ko jūs nevarējāt pateikt atbildot uz jautājumiem. Jūsu rīcībā ir vēl piecas minūtes. Eh, mēs jau esam pārsnieguši sev atvēlēto laiku un varam uzskatīt, ka liela daļa no šī laika ir izmantot. Turpina komisāra kandidāts. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu ies izmantot šo iespēju, lai atgrieztos pie mūsu diskusijas un galvenajiem punktiem, kas izskanēja tās laikā, un mūsu uzklausīšana tuvojas beigām. Pasaule ļoti ātri mainās, iepriekšējā ideoloģija nedara jaunajā situācijā un kontekstā. Mums ir būtiski pieņemt un, un, un piekā, koriģēt mūsu attīstības ietvaru, ņemot vērā jaunās realitātes paradigmu pārceļas no esošajiem tūkstošu Eh, gad, eh, gadas attīstības mērķiem, uz eh, jaunajiem tūkstošgadas attīstības mērķiem, kas dotu iespēju labāk cīnīties pret nabadzību un paredzēt vidas sociālās un ekonomiskās dimensijas, kā arī padziļināt partnerattiecības ar attīstības valstīm, veidot partnerības ar donoriem un uh, attīstības spēlētājiem. Tāpat arī pēckotunu ietvars dos iespēju mūs apstiprināt mūsu apņemšanos sadarbībā ar AKK valstīm, it īpaši Āfriku. Eiropas Savienībai ir jābūt šo procesu centrā. Un šis uzdevums ir daudz tālajošāks nekā uh, universāla attīstības ietver izveidošanas. Mēs šeit saskaramies ar vienu no nozīmīgākajiem izaicinājumiem Eiropai un partneriem pasaulē. Uh, kā eh, virzīt globalizācijas procesu. Tas ir mūsu uh, noturīgas attīstības mērķu diskusijas pašā centrā. Priekšsēdētājs cerīgi raugos uz sadarbību ar jums šajā jomā tuvāko gadu laikā. Iz, uzklausīšanas eh, laikā es dzirdēju daudz interesantu jautājumu. Es zinu, ka mums ir. Uh, nozīmīgi solidaritātes jautājumi, kas ir nozīmīgi pasaulē un kas dot labumu gan mūsu partneriem, gan mūsu pilsoņiem. Paldies, un es tik tiešām cerīgi raugos uz sadarbību pie šiem nozīmīgajiem attīstības jautājumiem, kas veidos pasauli turpmākajās desmitgadēs. Paldies! Um, thank you, Mr. Mimica. Just... Paldies, Mimits kungs. Tagad saskaņā pēc mūsu notiekumiem koordinatori tie, kas tagad šī sanāksme notiek aiz slēgtām durvīm. Priekšsēdētāji, gribētu uzdot jautājumu. Šķiet, ka internets tiešraidēji sēdē nav darbojies. Es gribētu, lai situācija tiktu uzlabot turpmāk. Dzirdēju to pašu, bet uzklausīšanas laikā, ka nav dzirdēt jautājumu. Tagad to koordinatoru tikšanās visi, kas nav koordinatori, lūdzu atstājiet eh, zāli un mēs izvērtēsim. Thank you uzklausīšanu. Nākošā uzklausīšana rīt sešos vakarā. Mēs esam saņēmuši vakarā vakara sēdes. Paldies par iepriekšējo sēdes tulkiem, bet mēs turpināsim darbu pēc brīža.